sanāksmes otro daļu. Paldies! Uh, ladies and gentlemen, could I invite um, members to take... Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas un sāksim sanāksmi. Varbūt mēs vēlētu izsūtīt kādu, kas varētu atrast Mandels kungu pirmajai, da, pirmajam darba kārtības punktam. Var jau būt, ka viņš ir arī ieradies, bet sākumā vēlētos visus sveikt mūsu sanāksmē. Jāsaka, ka telpa visai tumša un nomācoša, bet, nu, diemžēl tā ir, nekādas citas telpas mums nebija pieejamas. Vēlētos jums arī paziņot, ka šo uh, sanāksmi pārraida internetā, tādēļ uh, atcerēsimies to, ir cilvēki, kas mūs klausās. Sākumā tātad priekšsēdētāji paziņojumi. Sākumā vēlētos visus aicināt uh, pieņemt mūsu darba kārtības projektu. Labi, iebildumu nav, tas nozīmē, ka darba kārtību varam uzskatīt par pieņemtu. Vēlējos tikai paziņot jums arī par vairākiem lēmumiem, kas tika pieņemti tikko koordinātoru sanāksmē. Pirmkārt, esam izvirzījuši referentus vairākiem jauniem atzinumiem, kas ir paši, pašiniciatīvas atzinumi, un priekšsēdētāja konferences par to vienojās. Tātad šeit mēs runājam par Eiropas standartizācijas nākotni. Tas būs Kozišņika kungs no EKR. Uh, reklāmas ietekme uz patērētāju uzvedību to veiks tautas partijas grupas pārstāvis un atzinums par produktu drošības direktīvu un tirgus uzraudzību, un šo atzinumu veiks uh, sociālde, sociālistu un demokrātu grupas pārstāvis. Ir arī vairāki citi atzinumi, kas būs sagatavošanās atzinumi uh, citiem tātad tiesību aktu projektiem, ko komitejā veiksim vēlāk. Un būs arī atzinums um, Tieslietu komiteja par uzņēmējdarbības reģistriem un arī pet petīciju komiteja ir novirzījusi mums vai atsauksies uz mums, lūgusi veikt atzinumu par ķenguru ādas un ķenguru gaļas importu Eiropas Savienībā. Šo, šajā, attiecībā šo jautājumu koordinātori izlems, kam to darīt. Un ņemot visu to vērā, gribētu pateikties visiem komitejas biedriem, kā jo īpaši arī koordinatoriem par to, ka viņi ir veikuši, uh, un uh, pagājušajā nedēļā Strasbūrā notika ļoti pozitīvas debates par trīs pašiniciatīvas ziņojumiem no Tūnas kundzes, Hedas kundzes un Bizoī kunga par iekšējo tirgu un patērētāju um, plašpatēriņa precēm. Manuprāt, diskusijas bija tiešām veiksmīgas. Koordinātori pieņēma arī lēmumu un vienojās par darba programmu misijai uz Šveici. Tas tātad būs um, aktivitāšu nedēļā maija beigās, un komiteja dosies uz starptautiskajām iestādēm Šveicē, jo īpaši uz ISO, uz Starptautisko standārtu organizāciju, kā arī sagatavosim, sagat, tātad veiksim darbus, sagatavojoties uh, mūsu atzinumam par standartizāciju, ko tikko arī dzirdējām. Un gribēju jums arī paziņot, ka ir jauna procedūra attiecībā uz to, kā komitejai veikt strukturētu dialogu ar attiecīgajiem komisāriem par mūsu likumdošanas darba programmu 2010. un 2011. gadam. Tas nozīmē, ka tātad strādājam pie šī jautājuma un jūs visticamāk būsiet pārsteigti dzirdēt, uh, citēju, ka mums ir ierobežots lielo prioritāšu skaits komitejā, kuras, mums, pie kurām mums būtu jāstrādā, un visticamāk mēs uh, varam atzīt arī negatīvās prioritātes, kas, nu, patiesībā tās tās lietas, kur komiteja negrib iekļauties. Tātad mums būtu ļoti interesants dialogs ar komisāriem par mūsu negatīvajām prioritātēm. Gribēju vienkārši jūs visus aicināt ierasties uz šo diskusiju. Koordinatori um, skatīs arī seminārus un pētījumus, Un visbeidzot, skatīsimies arī, kā tātad strādāt ar Eiropas 2020 stratēģiju. Tie bija mani paziņojumi. Un nu mēs varam pāriet pie ļoti svarīga atzinuma, pie Tuāna Mandesa kunga. Tātad tas ir atzinums par tekstilu materiālu nosaukumiem un ar tiem saistīto tekstilu strādājumu marķēšanu. Šeit mums ir ieradies arī Laura Komija, Mozera kundze, Rūleres kundze, Maklārkina kundze, tās ir ēnu referentes un arī Svensona kungs, viņš gan nav ieradies, un Salvīnī kungs. Mandoza kungs, ar lielāku prieku dodu jums vārdu, jūs, lai jūs varat mūs iepazīstināt ar pašreizējo situāciju saistībā ar jūsu ziņojuma projektu. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, I, uh, receive... Es redzu, ka visi ir saņēmuši arī manu ziņojuma projektu. Un jau tagad gribētu pateikties ēnu referentiem par to, kā mēs esam sastrādājušies, un manuprāt, tas ir patiešām lieliski redzēt, cik kādā sadarbības garā mēs strādājam, un mums ir tieši tāda pat arī ideja par nākotnes tekstilu strādājumu marķēšanu. Iepriekšējā reizē man bija līdzi paņemt arī piemērs, runāju par sporta biksēm, bet šoreiz esmu atradis vēl labāku piemēru veikalos, tātad attiecībā uz to, kā prets tiek marķēts. Domāju, nākotnē mums vajadzētu situāciju uzlabot. Es varu jums izdalīt. Tātad šeit ir četri uh, uh, marķējumi tik mazam apģērba gabaliņam. Lūdzu, varat visu arī aplūkot, kas man rokās. Nu, negribēju jau te situāciju padarīt smieklīgu, bet padomājiet par to, ka šis polēmīts 23 valodās būtu jāuzrāda šim veļas gabaliņam. Tādēļ savā atzinumā esmu vērsies pie komisijas, uh, jo zinu, ka nav iespējams uh, nākt klajā ar standartizētu izmēru, tātad ar simboliem vai cipariņiem, tādēļ mums nepieciešams iz, ietekmes izvērtējums. Un savā atzinumā es esmu lūdzis veikt ietekmes izvērtējumu par ļoti daudziem jautājumiem, kas ir jāpēta, un tad vajadzētu nākt klajā, nākt ar atbildu attiecīgu risinājumu, ja patērētāji arī to vēlētos. Ja tas ir iespējams, protams, ja nozars pārstāv to var darīt, Mēs gribētu, lai um, nāktu klajā ar vienkāršākiem, vienkāršākām etiķetēm un tik, tur būtu tikai tā svarīgā būtiskā informācija virsū, nevis milzīgs informācijas daudzums, kas patiesībā patērētājiem nemaz nav vajadzīgs. Uh, Un jā, protams, ka reizēm politiķi grib vairāk un vairāk. Šoreiz mēs gribam atbrīvoties no liela informācijas apjoma uz marķēm. Bet mēs arī vēršamies pie komisijas, lūdzam, ja tas ir iespējams, sniegt šo informāciju arī citā veidā, jo mūsu sabiedrība jau ir tādā digitālā laikmetā, tādēļ tiem patērētājiem, kam ir vēlme uzzināt šo informāciju, viņiem vajadzētu būt iespējai uzzināt šo informāciju arī citviet. Tādēļ esmu atnesis sev līdzi šo piemēru, kas kas mums parāda, cik tālu esam aizgājuši attiecībā uz informāciju. Manuprāt, vairāk nekā vajag šeit ir informācijas, man nepieciešams brīlis, lai to izlasītu. Nu, tas būtu tas pirmais punkts. Mēs tātad aicinām komisiju pārskata klauzulā iekļaut, tātad nākt klajā ar pētījumu divu gadu laikā, mēs viņam dodam laiku, jo, lai paveikt labu darbu, ir nepieciešams arī ilgs laiks. Tālāk. Esam tātad arī šeit paplašinājuši aptvērumu. Uh, balstoties uz to, ka obligāti nepieciešams pieminēt tekstilu šķiedru, bet šeit ir arī tātad dzīvnieku izcelsmes produkti uh, gan apģērbā, gan arī tekstilu, tekstilu materiālos. Un es domāju, ka patērētām ir tiesības to zināt. Bet jau vēlreiz gribētu pieminēt, ka esam ar komisiju diskutējuši par šiem jautājumiem. Un tāpat kā ar simboliem, Mums nepieciešamas šeit standartizētas definīcijas Eiropas Savienības līmenī, un mums jādod komisijai pietiekamais laiks, lai varētu izstrādāt šīs definīcijas. Piemēram, šobrīd tiek, uh, defini nu, mēs runājam par to, kas ir āda. Nu, it kā mēs visi to zinām, bet konkrētas definīcijas šim terminam āda mums nav. Mēs īsti nezinām, kuri Eiropas, kuriem uh, Tātad um, dzīvnieku izcelsmes produktiem Eiropas Savienībā tas ir attiecināms. Mums nav šāda standarta procedūras Eiropas Savienībā, tādēļ dodam Eiropas komisijai laiku izstrādāt šīs metodes un cerams, uh, ka dzirdēsim no komisijas, ka viņi vēlas to darīt, ja mēs dosim viņiem attiecīgo laiku. Nu, tagad šajā atzinumā nav tā. Vienīgā lieta, kas šeit pietrūkst, ir tas, ka daži no pasākumiem, tos esam atstājuši komisijas ziņā, piemēram, attiecībā uz īstenošanas pasākumiem, tā sauktiem deleģētajiem tiesību aktiem, un dodam laiku komisijai izstrādāt arī šīs pārbaudas metodes un definīcijas. Jāsaka, tas ir patiešām nepieciešams arī tiesiskās noteiktības dēļ. Mūsu mērķis. Mūsu mērķis ir tāds, uh, Mūsu mērķis ir vienkāršot etiķeti tā, lai uz marķējumu būtu tikai tā būtiskā informācija un tiem patērētājiem, kas grib iegūt papildus informāciju, lai viņiem būtu iespēja meklēt un atrast šo informāciju, piemēram, ka tas ir ekoloģisks produkts vai veselīgs, tātad nu, viss šī papildus informācija, ka šī informācija būtu kaut kur citur atrodama. Nu, ja jūs gribat, es šo gab drēbes gabaliņu varu jums priekšsēdētāji arī padot, bet tomēr es gribēšu viņu arī atpakaļ. Tik daudz es varu pateikt. To tikko nopirku. No, tik, tik, tikko to nopirku, un jūs redzat patiešām, cik daudz informācijas šeit ir uz šī mazā drēbes gabaliņa. Tātad viss iespējamais, ko vien var uzrakstīt. Un mūsu mērķis ir vienkāršot un standartizēt marķējumu, lai nozars pārstāvjiem būtu darbs vieglāks. Bet mēs gribam arī sagatavot lik tiesību aktus nākotnē, kad cilvēki iegādāsies aizvien vairāk preču izmantojot internetu, un lai būtu tātad ticamība un skaidrība šajā informācijā. Ja šo mērķi mēs varētu sasniegt, es patiešām priecātos. Es tādēļ zinu, ka šis um, atzinums gūs patiešām plašu atbalstu. Esmu ar prieku gatavs uzklaustī, uzklausīt arī pārējo kolēģu viedokļu, jo īpaši ēnu referents. Paldies! Paldies par jūsu atzinumu, saka priekšsēdētājs, paldies arī par jūsu ļoti entuziastisko tātad prezentāciju redzu, ka komisija ieradīsies pie mums četros. Un arī manā sarakstā jau ir pieteikušies vairāk cilvēki izteikties. Vai ir vēl kāds, kas gribētu pieteikties? Ļoti labi. Tādā gadījumā vēlētos jums dot katram divas minūtes runāšanas laiku. Džordāna, lūdzu, um, ieslēgsim arī pulksteni, kad cilvēks sāk runāt. Tagad ēnu referentiem uh, lūkšu atļauju ierobežot jūs komentārus līdz divām minūtēm sākumā, jo, uh, protams, ka Manderza kungs gribētu iedziļināties arī dziļākās uh, debatēs, bet vēlētos arī sveikt Čeāo kungu no komisijas, arī viņam tikas, tiks dotas divas minūtes izteikties. Kromī kundze, lūdzu, vispirms jums vārds. Paldies, priekšsādātāji, izteikšos pavisam īsi. Mandersa kungs mums jau ir arī paskaidrojis, detalizēti šo atzinumu un to tā mērķi, bet es gribētu atgādināt mums par kādu mērķi, ko mēs paši sev esam izvirzījuši, runājot par šādu veidu pasākumiem. Protams, ka vienoti standarti attiecībā uz izmēriem ir ļoti būtiski, ja vēlamies panākt harmonizētu vidi. Mēs tātad runājam šeit gan par izmēriem attiecībā uz apģērbiem, gan arī uz apaviem. To mums patiešām vajadzētu darīt, ja mēs vēlamies panākt vienkāršāku sistēmu, un es domāju, ka ja mēs plānojam nākotnē izmantot piktogrammas, tad mums jau tagad ir tāds piktogrammas, ko mēs izmantojam, mums nav nepieciešams ieviest pilnīgi jaunu sistēmu. Un es patiešām domāju, ka to varētu izdarīt arī uz sintētiskajiem tekstilu izstrādājumiem, un tad uh, attiec, to varētu norādīt arī ar attiecīgo koda numuru uz marķējumu. Un kas attiecas uz marķējumu un etiķē, etiķetēm, tad varu tikai piekrist Mandersa kunga teiktajam, jo tas patiešām ir būtiski. Mums nepieciešams lielā mērā vienkāršot šo informāciju, mums vajag, mums vajag to svarīgo informāciju, bet nepieciešams um, ieviest daudz vienkāršāku struktūru, kā to norādīt. Un mums nepieciešams arī attiecīgas marķēšanas metodas, lai patērētājiem būtu viegli šo informāciju iegūt un uztvert. Ir arī jautājums par marķējumu attiecībā uz izcelsmes valstīm. Iespējams, ka mums vajadzētu padomāt par to, kāda veida instruments būtu vispiemērotākais, lai mēs varētu nodrošināt, ka šis jautājums tiek atrisināts. Es negribu šeit radīt nekādas pretrunas, es arī nedomāju, ka es to daru, es domāju, ka ir svarīgi par šiem marķējuma uh, jautājumiem runāt, un kas attiec uz dzīvnieku izcelsmes produktiem, šeit piekrī, piekrītu Manders kungam. Liels paldies! Šarlemoza kungs lūdzu kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es izteikšos pavisam īsi. Sākumā es vēlētos pateikties Mandersa kungam. Jāsaka, jums patiešām lieliski ir izdevies arī mūs visus iesaistīt darbā arī starp sanāksmēm. Tātad par šiem jautājumiem esam runājuši jau nereizi vien. Noteikti varu pievienoties vairumam domu ideju jūsu atzinumā un man arī konkrēts idejas grozījumiem, jo, manuprāt, ir ļoti būtiski, lai mēs pārliecinātos, ka 100% tātad tiek atzīmēti un uzrādīti visi materiāli, tātad tekstilu izstrādājumos 100%. Tas ir arī tas, par ko esam runājuši pagātnē. Bet es varu piekrist arī to, ka vajadzētu um, tātad uh, marķēt um, izēju materiālus, un esam runājuši arī par roņu izcelsmes produktiem šajā pašā komitejā. Turklāt, manuprāt, ir arī ļoti grūti nonākt pie konkrētiem secinājumiem, tad kāda veida marķē mums vajadzētu piedāvāt patērētājiem. Tādēļ mums ir nepieciešams ietekmes izvērtējums. Un es patiešām ceru, ka uzklausīsim arī interesantus priekšlikumus attiecībā uz to, kāds marķējums būtu tas labākais. Jāsaka, ka sociālistu un demokrāti, demokrātu grupai ir būtiski, lai pilnīgi visi varētu uh, lasīt šo marķējumu un arī saprast to, kas marķējumā ir ietverts. Tātad mēs nedomājam, ka ir laba ideja, ka cilvēkiem būtu um, jāskatās internetā, lai iegūtu visu informāciju par tekstilu izstrādājumu sastāvu. Bet kopumā vēlētos teikt, ka mēs atbalstam to, ka tiek veikts ietekmes izvērtējums, lai mēs varētu iegūt arī tādus interesantus priekšlikumus attiecībā uz marķējumu un arī to, kā harmonizēt izmērus Eiropā. Paldies! Paldies! Um, es, um, es uh, uzskatu, ka šis pētījums ir pilnīgi lieks. Es personīgi uzskatu, un uh, arī patērētāja tiesība aizsāvi to runā, ka būtu labi, ja tiek, tiktu ieviestas piktogrammas, kuras visi pazītu, un tas uh, būtu pietiekami daudz informācijas, uh, pietiekami labs informācijas avots. Uh, Es uh, nedomāju, ka būtu laba doma to visus šos simbolus ievietot internetā, jo es nedomāju, ka es katreiz skatīšos, kad um, es kaut ko pirkšu vai mazgāšu, un sliktākajā gadījumā man ir šķēres. Uh, jūs minējāt, šeit uh, ir um, vairāk, šeit vairāki minēja, ka. Uh, to, šos, šīs etiķis vienkārši nogriež. Uh, Es uh, gribētu zināt, kādā veidā man ir jāmaks, uh, jāmazgā manas drēbes un uh, no, kādiem, no kādām šķiedrām sastāv mani apģērbi. Arī attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktiem es um, uzskatu, ka šeit marķējums neatrisinās visas problēmas. Uh, es domāju, ka šeit ir, um, kā, to mēs redzam arī jau par uh, situācijā ar uh, kaķu un sūņu kažokādu izmantošanu. Uh, thank you, Mrs. Rula. Paldies, Maklākinkungs. Kundze atvainojos. Manuprāt, ir jāatcerās tas, ko teica jau iepriekšējais runātājs, ka marķējiem eh, nepieciešams vienkāršot, nevis papildināt to. Es domāju, ka nav jāiekļauj pilnīgi patērājam neinteresanta, neinteresējoša informācija. Es gribētu teikt, ka par 50. punktu izteikties. Tur ir tas būtiskākais, mūsu projektā. Un es domāju, ka mums nevajadzētu būt pārāk reglamentējošiem perspektīviem, ja mēs domājam par šo te novērtējumu. Ietekmes novērtējums jau ir veikts, un mums jāpievēršās rezultātiem, lai definētu tās jomas, kurā patiešām rīcība ir nepieciešama. nepieciešama. Mums nav jābūt pārāk reglamentējušiem, preskriptīviem. Mums ir jāpanāk, lai šis tas liederīgs uzma, izmainās. Un, protams, ka mums ir jāpaturprātā gan patērētāji, gan nozares intereses. Paldies! Paldies! Un tagad arī es, kungs, varbūt varu jūs lūgt izteikties ļoti īsi. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju tikai pateikt divas lietas. Mēs runājam par dienas kārtību 2020 un to, ka esam digitālā laikmeta liecinieki, manuprāt, tās divas būtiskākās mūsu laiku revolūcijas, ja tā var sacīt. Es uzskatu, ka būtu ļoti būtiski lietas vienkāršot. Mums jāizmanto jaunākās tehnoloģijas arī marķējuma ziņā. Un tas, ko man es kungs teica, uz uh, viņa parādīta apģērba gabala. Mm, tas bija piemērs, acīm redzams, piemērs tam, ka marķējums ir um, lielāks nekā pats apģērba gabals. Un es uh, domāju, ka mēs varam tieši saistē vairāk informācijas nodrošināt. Paldies visiem, kas ir izteikušies, teica, saka priekšsēdētājs. Un tagad, Juraukungs, varbūt, ka jūs varat. Um, nu, paturpināt šo te priekšlikumu, ko, uh, teicam, Rauskungs par ietekmes novērtējumu. Paldies, priekšsētāji! Pavisam īsi. Vispirms regula ir esošo tiesību aktu vienkāršošanas eh, ierosinājums un ir saistīts tikai ar vienu obligātu nosacījumu tekstilu industrijā, tad, tad tekstilu izstrādājuma šķiedras sastāvs par, ja, tad, tad, respektīvi, informācija, kas tiek papildus iekļaut, tā tiek iekļauta brīvprātīgi, nav obligāti iekļaujama šajā marķējumā. Runājot par to, kā būtu jārīkojas secīgi, tad, tad, turpmāk Es gribētu, lai tiktu ietverti visi pieminētie jautājumi, tomēr, lai tos novērtētu kopumā, tas ir nepieciešams eh, kopā ar visām iesaistītajām pusēm, arotbiedrībiem, patērētājiem, nozars pārstāvjiem un citiem. Eh, izstrādājot ietekmes novērtējumu, tas viss ir būtiski, ja tāda tad, tad nepieciešamība būs, tad, eh, lai, lai sagatavotu iniciatīvas ja tad, kas mēs panākam vienprātību un ir kritiskā māsa šā darba veikšanai, tad, tad visu jautājumu izlemšanai, to starp jautājumam par dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļām, vispirms ir jā, jābūt novērtējumam, un pēc novērtējuma mēs tikai varēsim izstrādāt tādu dosjē, uh, par, un, ja būs nepieciešams sniegt uh, paskaidrojums, un tikai tad turpināt vajadzētu iet uz priekšu. Pat labāk uh, jautājums būt, izskatīšana būtu jāpārtrauc. Ja es pareizi saprotu, tad jūs ierosinat. Uh, E, turpināt darbu pamatojoties uz šo priekšlikumu un tad veikt izskatīšanu, novērtēšanu pēc tam, nevis balstīties tagad uz šo esošo Māras kunga priekšlikumu. Tā jūs, tas tāds bija jūsu viedoklis. Paldies priekšsādātāji, saka runātājs. Jā, tas ir e, tas, ko mēs uzskatām. Mēs uzskatām, ka vietā būtu uh, iekļaut nelielu pārskatīšanas klauzulu un uh, tad par šo te tekstu izstrādājumu marķēšanu un mums izskatās, ka ir pārmērīgi ietvert visas detaļas, kas ir iekļautas grozījuma projektā. Mm. Jā, kas, jā, kas iekļauts grozījuma projektā, tā patreizē redakcijā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Es zinu, ka mūsu prezidentūras pārstāvi šeit eh, klāt, nezinu, vai tie varbūt vēlas izteikties. Jā, varbūt. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikt tikai tādu lietu. Padomē, mēs esam gandrīz pabeigši, pabeiguši savu projektu izstrādi. Tur ir zināmas izpētes atrunas pieteiktas, jā, protams, bet es domāju, ka tās tiks eh, drīzumā atceltas. Mēs esam sekojuši diskusijām šeit parlamentā, jo īpaši pār ietekmes novērtējumu, tātad secinājumiem, Mums ir prieks, ka pētnieki ir pieņemuši, secinājuši identiskus argumentus, kā mēs padomē. Un mēs uzskatām, ka diskusija par to, ka vajadzētu noteikt marķēšanas prasības arī attiecībā uz citām šķiedrvielām, ka mums, prāt, arī šīm diskusijām tiešām vajadzētu notikt pēc ietekmes uh, eh, novērtējumu kaut kad uh, turpmāk. Un tagad vajadzētu koncentrēties uz faktiskā teksta uzlabošanu, lai to pēc iespējas drīzāk pieņemtu. Mēs sadarbosimies ar referentu, ar ēnu referentu, lai panāktu pēc iespējas drīzāk vienprātība šajā jautājumā. Paldies! Mandas kungs, vai jūs gribētu rezumēt tad nostāju šajā jautājumā? Mums būtu jāparunā arī par grafiku grozījumiem. Paldies, priekšsēdētāji! uzklausot diskusijas, manuprāt, ir skaidrs, ka visi ir vienisprāts par to, ka marķējumam jābūt vienkāršākam, nepieciešama Eiropas mēroga standartizācija, un faktiski tas ir mērķis. Protams, ka Mm, nepieciešams regulu pieņemt pēc iespējas drīzāk, un tāpat laikā mums ir nepieciešami pētījumi par ietekmes novērtējumu, un mums nepieciešams idejas, kā, lai, kā mēs ietveram tikai nepieciešamo informāciju uz marķējumu. Komisija jau ir uh, deklarējusi, ka viņi pat labam var to izdarīt, mums tikai nepieciešams galējais risinājums. Runājot par grafiku, tad, tad, tad par kādu grafiku mums ir uh, grozījumu termiņš līdz uh, 19. martam, un tad apsvērumu par grozījumiem līdz 7. aprīlim. Un faktiski tad ir 8. aprīlī pēdējais uh, termiņš. Uh, kad ēnu referenti sakās. Tad, ja visiem šāds termiņš, nu, šāda grafikas pieņemams, tad problēma nav. 19. marts ēnu reportieru ziņojumu, tad 7. aprils nākamais atskaits punkts un 8. aprils ir pēdējais, kad mēs šo jautājumu skatām. Tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, un man ir liels prieks. Uh, Mm, šeit pieteikt otro priekšsēdētāju, komisijas priekšsēdētāju vietnieci, mm, kas atbild par juridiskiem jautājumiem un daudziem citiem jautājumiem, un, mm, kas mūs jo īpaši interesē patērētāju tiesības un tirzniecības jautājumu. Tad, tad es runāju par Vivienu Redingas kundzi, mēs esam jau iepriekš tikušies. Uh, kad viņa ļoti sekmīgi strādāja kā komisāra uh, eh, par informācijas sabiedrības jautājumiem, un viņa tātad ir bijusi mūsu komitejas sanāksmē arī iepriekš. Un Vivian, es jūs sveicu šajā sanāksmē, un šķiet, ka jūs šeit esat savā jaunajā ampluvā pirmo reizi, Šie jūsu portfels ir ļoti eh, svarīgs. Mēs par šo jautājumu vakardien eh, jau ar jums runājām, un es zinu, ka jums svarīgi jā, lietas sakāmas, tātad es labprāt dodu jums eh, vārdu, un pēc tam būs EPP um, komitejas locekļiem iespēja izteikties, un arī citiem, protams. Lūdzu, komisāra Reding, vārds jums. Paldies! Paldies! Um. <clears throat> Paldies, ka uzņemat mani šajā komitejā, un tie, kuri mani pazīst, zina, ka es vienmēr savā politiskajā dzīvē esmu uh, bijusi ļoti tuva patērētājiem, un Malkoms to zina īpaši labi, jo mēs esam cīnījušies kopā pret telekomiem, lai nodrošinātu patērētājiem lielākas tiesības. Un man vienmēr ir bijusi tā veiksme, ka mani vienmēr pilnībā šajos centienos ir atbalstījis Eiropas parlaments. Mēs esam vienmēr kopīgi strādājuši, lai uzlabotu patērētāja tiesības un pie patērētāja tiesību direktīvu. Es domāju, ka ir nepieciešams panākt progresu šajo, šajā svarīgajā tiesību aktā. Es zinu, ka ir notiek ļoti nopietnas, ļoti pretrunīgas diskusijas vairāku mēnešu garumā gan parlamentā, gan padomē. Un es saprotu, ka jūs gribat nodrošināt, ka jūs uh, saprotat uh, visas uh, sakas, uh, ko tas izraisīs patārētājiem uh, šis uh, teksts. Arī jūsu dialogs ar nacionālajiem parlamentiem notiek šajā virzienā. Un uh, tāpēc uh, ir ļoti būtiski, lai uh, šie, šīs normas tiktu ieviestas. Krīzes laikā mums būtu jāpastiprina uh, patērētāju drošības sajūta, kad viņi iepērkās ārpus savas valsts. Mums jānodrošina, lai viņu tiesības tiktu ievērotas. Mēs nevēlamies Eiropu, kur nav tiesību, un tas būtu arī slikti uzņēmē darbībai. Un tas ir iemesls, kāpēc teksts, kurš pašlaik ir uz jūsu galda, ir tik ambiciozs Es domāju, ka mēs visi saprotam, ka minimālā likumdošanas norma saskaņošana paš, pašreizējā patērētāja tiesību dia, direktīvā nenodrošina uh, patērētāja tiesības, uh, un mēs uh, vēlamies šo iekšējo, mēs vēlamies, lai šis 500 miljonu lielais tirgus, iekšējais tirgus funkcionētu lieliski. Uh, Un kas attiecās uz interneta pasauli, tad iekšējais tirgus tur diemžēl apstājas. Zināmā mērā mēs uh, esam uh, konstatējuši, ka 61% uh, pārrobežu darījumu nevar tikt pabeigti. Uh, Un es eh, rekur eh, skatos uz eh, kolēģi no Luksemburgas, un es zinu, kādas problēmas viņiem ir Luksemburgā. Mums, mēs esam ārpus valsts jau, kad mēs būtībā pakustinam mazo pirkstiņu. Tomēr vissvarīgākais elements, kā to rāda cits pētījums, ir tāds, ka tikai 12% Eiropas interneta lietotāji jūtas droši veicot darījumus internetā, un tas pat nav saistīts ar pārobežu darījumiem. Pat viņi nejūtās droši valsts iekšienē. Viena trešdaļa patērētāju vēlētos izmantot internetu pārrobežu darījumiem, bet tikai 7% to dara jo atkal viņi nejūtās droši. Šeit a, uh, mēs a, uh, zaudējam 100 uh, miljārdus um, eiro ieņēmumos. Ja mums būtu vienots tirgus, tad uh, mēs šo naudu saņemtu. Un uh, šeit uh, ir saikne ar krīzi, ko es sākumā pieminēju. Ja, vai tiešām kāds vēlas zaudēt šīs biznesa iespējas? Nē. Bet kā tad mēs varētu veidot šo iekšējo tirgu? Vai mēs izmantosim pilnu harmonizāciju? Mēs uh, zinām, ka vienotas patērētāja tiesības uh, atvieglotu uh, mazajiem uzņēmējiem iespējas uh, piedāvāt savus pakalpojumus uh, patērētājiem citās valstīs. Uh, Komisijai tas būtu vienkāršāk, jo tad mēs varētu ievi, mēs varētu rīkot visu Eiropu aptverošu informācijas kampaņu par patērētāju tiesībām. Pašlaik tas ir grūti, jo tiesības ir fragmentētas. Patērētāji, kas zina savas tiesības, justos daudz drošāk iegādājoties produktus ārzemēs. Mums šo visu iemeslu dēļ ir nepieciešama patērētāja tiesību direktīva. Un augsts patērētāja tiesību līmenis šajā tekstā ir jānodrošina. Vai tagad tas ir tekstā? Jūsu ķermeņa valoda saka, ka nav. Visi kolēģi laikam tā uzskata. Es saprotu Eiropas parlamenta bažas, un es saprotu dalību valstu bažas Protams, es ļoti labi saprotu, ka pilnīga harmonizācija dažām dalību valstīm nozīmētu to, ka viņiem ir jāpazemina patārētāju tiesību līmenis. Un tas, protams, būtu ļoti grūti paskaidrojums, Kā jūs Eiropas patērētājiem varat uh, paskaidrot, ka mēs pieņemam direktīvu, lai aizsargātu viņu tiesības, un viņu tiesības līdz ar to mazinās? Protams, es saprotu šīs bažas, un es uh, par tām arī runāšu. Bet uh, kā mēs uh, varētu risināt šīs bāžas? Mēs uh, varētu, vien, vienkāršākais risinājums būtu, ja mēs varētu palielināt patērētāju tiesības visās dalību valstīs. Uh, Tomēr ne visas dalībvalstis uzskata to par proporcionālu samērīgu pasākumu. Ir skaidrs, ka visās uh, lietās uh, nav iespējams uh, nodrošināt to, kā tas ir uh, teikt šajā tekstā. Es uh, runāšu ar padomi un es runāšu ar parlamentu, lai paraudzītos, kā mēs varētu rast uzlabojumu šajā jautājumā. Uh, Es eh, lasīju jūsu referenta Andrēsa Švāba ziņojumu, un eh, viņš šajā darba dokumentā parāda, ka eh, parlaments ļoti radoši strādā pie tā, lai atrastu sabalansētu risinājumu. Un es uh, 2008. gada komisijas dokumentā tur uh, ir uh, skartas tās problēmas, kuras mēs vēlamies atrisināt. Un, protams, ka mēs vēlamies atrisināt arī vienotā tirgus uh, problēmas. Šajā dokumentā mums ir uh, jāskatās uz uh, pragmatiskāk, pragmatiskākajiem risinājumiem. To vidū arī mērtiecīga harmonizācija. Viena no iespējām varētu būt uh, virzīties uh, tālāk. Uh, un um, domāt par pilnībā harmonizētiem noteikumiem attiecībā uz distances līgumiem. Un, uh, protams, arī mm, vēlāk uh, mēs uh, varētu bruģēt ceļu lielākai harmonizācijai līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām. Um, mums uh, vajadzētu papētīt vairākus aspektus, kā mēs varētu virzīties tālāk. Šeit ir piecas galvenās jomas, uh, bet uh, tās ir ar dažādu sarežģītības pakāpi. Vispirms par definīcijām. Es uh, zinu, ka jūs esat ļoti daudz strādājuši pie tā, un es zinu, ka arī padome pie tā ir ļoti daudz strādājusi. Uh, lai radītu sa, kon, konsekventas eh, normas, un mēs šeit esam panākuši ļoti mm, labu progresu. Mēs eh, varētu nodrošināt eh, visu definīciju pilnu saskaņotību, mm, harmonizāciju, un tas būtu visvienkāršākais šī, jaut visvienkāršākā šī jautājuma daļa. Es zinu, ka daži aizstāv savstarpējās atzīšanas klauzulu bet man ir zināms šaubas, jo savstarpējā atzīšana varētu būt uh, risinājums uzņēmējiem. Tomēr tas varētu zin, radīt zināmu tiesisko nedrošību attiecībā uz uh, patērētājiem, jo pastāvētu fragmentācija, un tas nebūtu veids, kā mēs varētu virzīties uz priekšu. Uh, Man uh, par šo jautājumu ir ļoti spēcīgas bažas. Otrakārt, mums vajadzētu domāt, kā mēs varētu virzīties uz uh, risināt situāciju ar um, patērētāju uh, tiesības attiecībā um, pir, uz informāciju pirms līguma noslēgšanas. Uh, tā ir joma, kur mums ir jābūt ļoti pragmatiskiem, un mums būtu galvenā uzmanība jāpievērš tiem darījumiem, kuriem ir spēcīga vienotā tirgus dimensija. Un mums, mēs varētu nodrošināt minimālu harmonizācijas līmeni tiešiem līgumiem. Kas attiecās uz distances līgumiem, Ja mēs vēlamies attīstīt e-tirzniecību, tad uh, lielākā daļa valdību atzīst, ka šeit ir nepieciešams uh, progress, lai attīstītu vienoto tirgu, un mums uh, būtu nepieciešams, um, speci nepieciešami speciāli noteikumi, lai um, pārdevēji, kas, darbo kas darbojās pārobežā, lai viņiem būtu konkrēti noteikumi. Un pašlaik šobrīd tas tā nav Piemēram, ES normas attiecībā uz 14 dienu atteikumu periodu un atkāpšanos no pirkšanas līguma, tad šeit būtu nepieciešams atvieglot pārobežu tirzniecību. Varbūt um, mums vajadzētu atšķirta, lai lai mēs radītu godīgu spēles uh, laukumu, mums uh, būtu jārada normas uh, tieši saistes pārdošanai un uh, normas par to, uh, kā, kas, uh, kā tas notiek. Ja es domāju par Vāciju, tad, piemēram, um, par bojājumiem atbilda pārdevējs, kamēr prece nav piegādāta. Savukārt Itālijā uh, šis risks tiek nodots uh, patērētājiem tajā brīdī, kad viņš pāraksta līgumu. Un jūs redzat, ka šīs uh, normas ir uh, ļoti pretrunīgas. Un kur tad mēs varam šeit atrast zelta vidusceļu? Otrakārt, mums ir nepieciešams domāt arī par patērētāju tiesiskās aizsardzības liecīgļiem, jo saistības starp uh, nacionālajiem līgumu aizsardzības, aizsardzības līdzekļiem un patērētāja tiesība aizsardzības līdzekļiem nav konsekventi. Francijā patērētājiem ir garantija, kas attiecās uz slēptiem defektiem produktā, produktos. Un tie ir tādi tipiski piemēri, bet, protams, ka viņi ir vairāki. pilna uh, harmonizācija attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem šeit droši vien nemaz nebūtu realistiska, un šī ir joma, kur mums uh, vajadzētu uh, raudzīties, uh, kā mēs uh, atš atšķiram šeit līgumus, kas uh, attiecās uz vienoto tirgu un um, tiešos uh, pirkšanas līgumus. Šeit ir nepieciešams uh, risināt sarunas jau iepriekš. Uh, Un visbeidzot, uh, diskusija par negodīgiem līguma noteikumiem. Ja mēs izvēlētos uh, vienotu ES uh, um, klauzulu par godīgumu, tad tas uh, nekaitētu uh, nacionālo iestāžu svarīgajai lomai uh, šo noteikumu izvērtēšanā un uh, izpētē. Uh, Un uh, mums vajadzētu tikai nodrošināt, ka nacionālās iestādes um, sako vienam un tiem pašiem standartiem, kad viņi vērtē līguma noteikums. Uh, tas uh, šādas normas neietekmētu viņu iespējas uh, veikt uh, līguma noteikumu izvērtēšanu. Un uh, šeit mums iespējams vajadzētu izvēlēties pilnu harmonizāciju. Jautājums, kurš ir vēl lielāks izaicinājums? Uh, un uh, tas attiecās uz uh, ES uh, noteiku, līguma noteikumiem, kas tiek uzskatīti par negodīgiem. Tos uh, mēs uh, varētu no vienas puses uh, domāt par šādiem uh, līguma noteikumiem tikai distances līgumiem, uh, kas atkal nodrošinātu un uh, nodrošinātu lielāku uh, elastību attiecībā uz tiešajiem uh, līgumiem. Tātad priekšsādātāji tas būtu komisāra priekšlikums, protams, ne rakstiskā formā, jo rakstiskā formā tas jums ir priekšā uz galda. Tomēr tas ir mans priekšlikums likvidēt šādu bloķēšanu un veicinātu divu likumdevēju sadarbošanos, eh, lai rastu risinājums, kas nāktu par labu gan uzņēmējiem, gan patērētājiem. Es esmu eh, pārliecināta, ka šiem diviem, šiem diviem aspektiem nav jābūt eh, pretrunā vienam ar otru. Tad, kad mēs nonāksim pie galīgajām diskusijām, tad tas nāks par labu gan patērētājiem, gan uzņēmējiem. Un um, Tādējādi es uh, lūgtu varbūt uh, jūs priekšlikums par teksta uzlabošanu, kas ir jūs priekšām. Well, Vivian, thank you, thank you very much. Lielas paldies par to, ka ļoti skaidri iezīmējāt būtiskas attīstības tendences, kas nākotnē mums nodarētu kā tādas ziņām ceļa rādītāji. Nu ko, kas maniem kolēģiem ir sakāms? Es ierosinātu rīkoties sekojoši. Jūs esat šeit līdz, ja es pareizi saprotu, pussešiem. Tā kā mums ir gana laika, lai mēs varētu izvērst diskusiju. Un tad varbūt, teiksim, pat trim mēs sadalīsim jautājumu uzstādītājus pa trim, lai jūs varētu sagatavot atbildes. Tad, tad mums ir piec, piec ēnu referenti, sākot ar Švāba kungu. Un tad uh, Zinu, ka eh, izteikties grib trīs vai pat seši cilvēki, septiņi cilvēki. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Astotais. Visi grib runāt ļoti labi. Nu ko, tad, tad, tad run par trim, ja jūs varētu izteikt savus jautājumus ļoti konkrēti un precīzi. Uh, tad mēs noteikti saņemsim uh, arī efektīvu atbildi no komisijas pārstāvis. Tātad Švāba kungs. Paldies priekšsādātāji, paldies uh, komisijas viceprezidente. ETP frakcijas vārdā es gribēju pateikties uh, paustījums to, ka mēs ļoti augstu novērtējam to, cik ātri jūs esat sākusi darbu ar šo ļoti sarežģīto direktīvu un par to, ka jūs ļoti aktīvi iesaistaties patērētāja tiesība aizsardzībā no vienas puses un no otras puses arī tajā, ka eh, patērētāji un uzņēmēji var um, efektīvi izmantot uh, iekšējo tirgu. Es uh, dzirdēju to, ko jūs vakardienam um, sk skārāt Madridē. Mums uh, nevajadzētu šeit uh, radīt šķēršļus. Uh, iekšējiem tirgum, bet vienlaikus panākt patērētāju tiesību aizsardzības uh, uzlabošanu. Es uh, kā referents uh, varu teikt, ka Eiropā nebūs direktīvas, kas ierobežos uh, patērētāju tiesības, un tāpēc es atbalstu šo mērķi. Ir ļoti svarīgi, ka Lisabonas uh, līguma jaunais mērķis, uh, kurā uh, Eiropas parlamentam tiek dots arī likumdošanas um, iniciatīvas tiesības, uh, tiek uh, pieņemtas uh, un akceptētas padomē. Mums uh, vajadzētos, um, vajadzētu šos uh, sp spēcīgos uh, punktus um, iekļaut šajā tekstā. Jūs uh, minējāt šeit vairākus punktus, kurus jau jūs uh, minējāt arī kabineta līmenī. Tomēr uh, man ir jāsaka, ka uh, Dažas uzņēmēju organizācijas eh, šeit redz eh, briesmas eh, tajā, ka tiek pieņemtas, ka šī harmonizācija noved, novedīs pēlestības savi, samazināšanās, un tāpēc mēs domājam, ka mums ir daudz spēcīgāk jāraugās, lai patērētāju organizācijas tiktu vairāk iesaistītas ekonomikā un uh, Un, uh, ja tirgū rodas uh, klauzulas, kas uh, kaitē uzņēmējiem vai patērētājiem, tad, lai Eiropa varētu ātri uz tām reaģēt. Tāpēc daļa no mana priekšlikuma, un tā, un tā bija daļa no mana priekšlikuma, un es ceru, ka jūs to atbalstīsiet. Otrs jautājums ir jautājums par online un offline darījumu atšķiršanu. Es ļoti priecājos, ka jūs šeit esat ļoti elastīga. Uh, un uh, esat gatava iesaistīties jaunā diskusijā. Tomēr, balstoties uz uh, Madridē notikušās uh, diskusijas, es uh, gribētu sacīt, ka daudz patērētāju tiesību aizstāvi šeit sāredz riskus, jo mm, tie ietekmē patērētāju domāšanu. Pašlaik es, piemēram, iepērkos tiešsaistē un uh, pēc tam uh, tieš, noslēdz tiešo līgumu Un te ir atšķirīgi noteikumi. Es nezinu, vai tie ir pietiekami, lai patērētāja tiesības būtu aizsargāts. Es nezinu, vai visas patērētāja tiesība aizsardzība organizācijas ir vienādi, uz viņām vienādi var paļauties visā Eiropā, bet tomēr es darīšu visu, lai mēs varētu nonākt kopīgiem spēkiem pie pieņemama rezultāta. Uh, Lielas paldies, Švabkungs. Tagad... Lielas paldies, paldies, uh, Redingas kundze, par to, ka jūs um, šodien esat gatava sniegt mums atbildes. Uh, uz jautājumiem, ar kuriem mēs saskaramies, sagatavojot šo svarīgo tiesību aktu. Es uh, saprotu, kāda ir jūsu pieeja, jo tad, kad uh, notika jūsu uzklausīšana, jūs arī toreiz sacījāt, ka jūs atbalstāt pilnīgu harmonizāciju. Tur, toreiz es sacīju, nē, tā tas nevar būt. Un uh, es ļoti cerēju, ka pēc, pēc tā, ko jūs panācāt ar Romu, uh, tad jūs um, atbalstāt patērētāju tiesības, bet tad, kad jūs minējāt šeit Luksemburgas piemēru, es gribēju uzdot uh, jums uh, šo jautājumu. Uh, daudzi veikali nevēlas um, veikt pārobežu darījumus, jo viņi atsakās no šiem patērētājiem. Jūs teicāt toreiz nē, un es ceru, ka tas ir īsts nē kas attiecās uz šo likumdošanas projektu, kuru ir piedāvājis Eiropas komisija, tad tā ietekme būs tāda, ka zināmā mērā patērētāja tiesības um, tiks um, mazinātas, un uh, to mēs nevēlamies nekādā gadījumā. Toreiz jūs uh, skaidrojāt, ka arī jūsu viedoklis ir tāds, ka šis projekt, likumdošanas akta projekts ir uh, lielā mērā jāgroza. Uh, Tāpēc es uh, vēlējos jautāt, vai Eiropas komisija vēlētos atsaukt šo tekstu un iesniegt uh, saprātīgu priekšlikumu mums, lai mēs varētu strādāt uz uh, labāka teksta pamata un uh, lai mums nebūtu jāpieliek tik daudz pūļu. Uh, to grozot, uh, iespējams ieliekot tajā Eiropas komisijas uh, domāto jēgu. Uh, Mēs pašlaik esam uh, spiesti slīpēt šo tekstu, un uh, no nu, to nekādi nevar nosaukt par labu. Un uh, vēl uh, man ir trešais jautājums, uz kuriem jums noteikti vajadzētu sniegt atbildi. Tas ir ceturtais pants. Uh, pilnas harmonizācijas uh, princips, uh, kurš nosaka, ka mm, uh, to mēs nevaram pieņemt. Vai jūs būtu gatava atsaukt šo principu, to grozīt un mainīt situāciju, ka tiek samazinātas patērētāja tiesības, vai jūs esat gatava Eiropas Savienībā nodrošināt pilnvērtīgas patērētāja tiesību aizsardzību, aizsardzību. Ja jūs to varat atbildēt apstiprinoši, tad uh, Eh, jūs eh, redzēsiet, ka sociālistu un demok eh, demokrātu frakcija jūs pilnībā atbalstīs. Lielas paldies par šo ļoti precīzo, skaidro nostāju. Un tagad Rošfokungs. Runātājiem nav mikrofona, diemžēl. Nu, tā tā. Mm, es esmu patiesi priecīgs dzird, vismaz caur jums mm, dzirdēt to, kā komisija lūko vai rīkoties radoši. Situācija ir sarežģīta. Tiek ietverti jauni elementi, teksts ir tāds brīvāks, jūs vismaz īrosināt tekstu padarīt elastīgāku pie ziņām, neraugoties uz visu. Uh, Varbūt, ka ir tādas eh, zināmas eh, nostājas mājas runājot par šo te pilnīgo harmonizāciju. Es uzskatu, ka šis nošķīrums, ko jūs piedāvājat, ir samērā interesants. Tradicionāli to, ko mēs pazīstam par tālpārdošanu vai pat pārdošanu tīšsaistē, kas varētu būt arī pārdošana pa telefonu. Uh, vai pārdošana mm, pēc pasūtījuma veikšanas, tad mums šit ir dažādi, jē, dažādi pārdošanas veidi, un, ja es pareizi jūs saprotu, tad ir vairāki aspekti, kas ir šajā kontekstā saistīti ar pārdošanu tiešā veidā. Tas viss patērētēm ir ļoti svarīgi, jo es domāju, ka patērētāji faktiski ir vājākā pozīcijā, ja runa ir par, piemēram, piemēram par pārdošanu tiešā veidā, nevis par tālpārdošanu, ja par šo tad distances pārdošanu. Un es arī nevaru teikt, ka viss ir pilnīgi skaidrs, teiksim, apgalvojot, ka uh, tālpārdošanas. Uh, veicināšanai būtu jāskar jo īpaši iekšējo tirgu. Uh, Jūs runājāt eh, daļrunīgi par to, ka tiek pārdošanas eh, ziņā zaudēti miljardiem eiro. Es neesmu pārliecināts, ka tiešām šis te pārdošanas zuduma apjoms ir tik liels, jo es domāju, ir pavisam nedaudz eh, uzņēmumu, kuriem ir standartizēti tiešie pārdošanas uh, nosacījumi, un tie ir nu, standartizēti vairākās dalībvalstīs, runājot par šiem tā pārdošanas uh, gadījumiem. Uh, tā kā ņemot vērā, tiksim, uzņēmums ir Portugālē, um, varbūt, ka īrijā attieksme pret patērētājiem nav identiska, bet, ja notiek šī tālpārdošana, tad šis uzņēmums pret visiem saviem patērētājiem attiecas identiski. Nu, protams, ka daudz ar šo jautājumu saistītie aspekti ir labi aprakstīti eh, ziņojuma projektā, kur sagatavojas Švāba kungs. Nu, kuru mēs, ar kuru mēs visi esam iepazinušies. Šajā ziņojumā ir skaidri norādīts, ka līdz šim viss tomēr vēl nav atrasināts un ka šis darbs ir ārkārtīgi nozīmīgs. Jūs runājat par pilnīgu tā pārdošanas nosacījumu standartizāciju saskaņošanu, tomēr šajā jomā ļoti daudz vēl darāmā. Arī jāņem vērā specifisku izstrādājumu, specifiskie veidi, uh, Un tas, protams, ir jāsasaist ar citām direktīvām, citām tiesību normām, piemēram, ar um, līgumtiesību normām. Un es uzskatu, ka mēs īpaši daudz neesam progresējuši līdz šim, vismaz nē, un turpmāk mums vēl ir daudz darāmā. Švāba kungs ir pievērsis uzmanību problēmai nodaļu pēc nodaļas un uzrakstījis kaut kādas piezīmes gandrīz par pilnīgi katru no nodaļām. Tas faktiski ilustrē to, cik daudz mums vēl darāmā ir atlicis. Un tātad es domāju, ka mūsu pieeja jābūt ļoti pragmatiskai. Un varbūt, ka vērts būtu piebilst. Tad, tad es ka no vienas puses varbūt, ka vajadzētu sekmēt, protams, iekšējo tirgu, no otras puses vajadzētu arī uzlabot patērētāju pārliecību, uzticēšanos. Un vismaz runājot, teiksim, par politiskiem paziņojumiem, tad mums vajadzētu skaidru vēstījumu nodot, ka pastāv kādas līdzsvars patērētāju aizsardzības ziņā vismaz tik tālu, cik jūs runājat par iekšējo tirgu. Es vēlos, lai šis um, aspekts tiktu precizēts visos mūsu paziņojumos. Un nu, ko tagad uh, paldies saka priekšsēdētājs un dod vārdu uh, komisijas uh, priekšsēdētāja vietniece Redingas kungai. Important. Uh, Jā, kopumā jāsaka, ka svarīgi ir tas, lai komisija pārāk nepieturētos pie savas sākotnējās teksta versijas. Nu, jebkurā gadījumā tā nevajadzētu darīt. Bet, ja mēs runājam par pilnīgi jā, jaunu izaisa pozīciju, arī tas būtu par traku, tas būtu tas otrs galējais risinājums, ko nevajadzētu darīt. Tas ir tādēļ, ka jau tagad parlamentā un padomē ir paveikts liels darbs. Un tas, ko es gribēju teikt, kad es runāju par šiem atsevišķajiem pantiem, es gribēju norādīt, ka komisija patiešām šeit izrāda elastību, un tā tikai papildina padomes paveikto, kā arī parlamenta paveikto darbu, un mēs to daram ļoti atklātā veidā. Jāsaka, ko, jāsaka ka komisija nestāsies pretī nekādiem priekšlikumiem, kas varētu uzlabot sākotnējo tekstu. Tomēr tā, tā lai to varētu izdarīt tajā pašā laikā neatkārtojot uh, vienkārši to pašu tekstu kopš no 2008. gada, kas varētu būt visai bezjēdzīgi. Tā vietā es patiešām domāju, ka mums šobrīd vajadzētu izrādīt savu uzticību likumdevējiem. Un parādīt uh, uzticību arī komisijai pirms otrā lasījuma. Tas attiec arī uz iespējamā jaunā teksta skatīšanu un analīzi. Es patiešām vēlētos, lai gan dalību valstis, gan arī pa Eiropas parlaments, gan arī visas iesaistītās puses, lai visi skaidri norāda, kādas ir viņu vēlmes. un lai tas tiktu darīts ar konkrētiem teksta priekšlikumiem. Savā ievadrunā es jau minēju, ka es nevaru patiešām iedomāties, ka mēs varētu pieturēties pie teksta, kas ir saistīts ar patērētāju aizsardzību, ja šim tekstam nav rezultāti, ja patērētā beig beigās nav pasargāti. Un tieši tādēļ mums ir nepieciešams izvairīties no pilnīgas harmonizācijas visos iespējamajos gadījumos. Tomēr tādos gadījumos, kad tā ir noderīga, to vajadzētu saglabāt. Tādos gadījumos, kad ha pilnīga harmonizācija nekalpo savam mērķim un neaizsargā patērētāju, tur mums no tās vajadzētu izvairīties. Tā nav nekāda ideoloģija, mēs vienkārši mēģinām rast šeit konkrētus pozitīvus risinājumus. Nu, ideālais jau variants būtu tāds, ja būtu maksimāla iespējama harmonizācija, cik vien tā tad iespējams. Bet, ja mēs runājam pavisam atklāti, es patiešām šaubos, ka tad mēs varētu panākt parlamenta un padomes piekrišanu šādam priekšlikumam. Bet tas mums ir nepieciešams. Mums nepieciešams, lai piekristu gan parlaments, gan arī padomu. Tādēļ, kā tāds vidutājs, vienīgais, ko es šobrīd varu darīt, ir mēģināt tātad kontaktēties ar abām pusēm, norādīt varbūt uz to labāko ceļu, kādu vajadzētu veikt, un ja tātad um, mēs panāksim vienošanos, uh, ja mēs panāksim vienošanos, tad otrajā lasījumā nāk klajā ar jaunu priekšlikumu. Un nu runājot par ietekmes izvērtējumiem. Rošfora kungs jau minēja, ka Švāba kungs vēlētos veikt papildus ietekmes izvērtējums. Vai tā patiešām? Ja tas ir patiešām nepieciešams, bet es uh, negribētu veikt uh, ietekmes izvērtējums vienkārši ietekmes izvērtēšanas uh, pētījuma veikšanas dēļ. Es um, nezinu, vai tas ir uh, tik. Uh, tik, nesīs tik daudz prieka. To es apšaubu, un tas mums prasīs arī ļoti daudz laika. Ja tas būtu absolūti nepieciešami vienā vai otrā punktā to darīt, es tam nepratātos, bet principā es uzskatu, ka lielākā daļa cilvēku zina, par ko mēs šeit runājam. Un, ja, uh, fundamentāli revolucionāri priekšlikumi netiek iesniegti, tad es eh, labprāt gribētu izvairīties no šādiem ietekmes iz, izvērtējumiem. Es eh, drīzāk aicinātu iesniegt konkrētus eh, priekšlikumus, pārbaudīt tos, lai redzētu, vai kādā mērā tie uh, gūst atbalstu uh, no mm, iesaistītajām pusēm, jo mums šādā direktīvā ir jāatrod līdzsvars starp patērētāju tiesību aizsardzību, starp patērētāju interesēm un starp uzņēmēju ekonomikas interesēm. Šeit ir jāatrod līdzsvars. Protams, ka tā ir patērētāja tiesība aizsardzības direktīva, bet uh, tautsaimniecības eh, uzticība un īpaši mazo uzņēmēju uzticība eh, šeit ir ārkārtīgi nepieciešama. Mums eh, jāskata, ehm, mums ned, ne, nevaram radīt nedrošību patērētājos iekšējā tirgus kontekstā. Mums ir jāmēģina pilnīgi skaidri punktu pa punktam šeit risināt pastāvošās problēmas. Tas, ko es īsti nesapratu no tā, kas bija teikts, ir tas, kā Švāba kungs Tātad, ja mums ir uh, direktīva, tad uh, informācija, kuru mums sniedz patērētāji un uzņēmēji, uh, kā mēs uh, to varētu mainīt. Tas man uh, šķiet uh, nedaudz sarežģīti, jo tad, ja ir pieņemts lēmums, tad uh, šis lēmums uh, ir pieņemts, un uh, tam ir jātiek transponētam uh, nacionālajos likumdošanas aktos. Šeit vēl paredzēt uh, elastīguma instrumentus, tas ir mazliet neparasti, bet uh, varbūt, ka ir kāda interesanta formula, kā to varētu realizēt. Es nedomāju, ka tas līdz šim. Uh, kaut kad iepriekš ir darīts, un es nevēlētos uh, pašlaik arī diskutēt par to, vai šādu formulu mēs šeit varētu iekļaut. Tādā gadījumā tā būtu pirmizrāde ne tikai Eiropas tiesībās, bet arī nacionālo dalībās tiesībās. Uh, another... Liels paldies! Tas nozīmē, ka no referentam būs arī vēl viens izaicinājums, pie kā strādāt. Turinas kundze un Filadijas kungs vispirms izteiksies, kas arī ir ēnu referenti. Lūdzu, paldies, paldies par jūsu interesanto runu. Patiešām atsvaidzinoši jaunumi, ko dzirdēt, tas jau nebūs nekāds pārsteigums, ka šī direktīva ir visai sarežģīta un arī no, gan no padomas puses, gan patērētāju organizācijām, gan arī uzņēmējiem, kā arī no parlamenta ir dzirdēta kritika par šo dokumentu. To mēs visi apzināmies. Un visas šīs puses atsaucās uz to, ka tiks uh, pazemināts patērēta aizsardzības līmenis. Arī jūs teicāt, ka to nedrīkst darīt. Un tika pieminēta arī šī tiesiskā neskaidrība, kas ir saistīta ar direktīvas projektu. Manuprāt, jūs patiešām šodien mums piedāvājat jaunas perspektīvas, un par to man liels prieks. Sākumā es vēlētos jums pateikties par to, ka esat gatava atteikties no šī mehāniskā pilnīgas harmonizācijas pieejas, kas uh, ko, kur no līdz šim brīdim no komisijas redzējām. Par to man liels prieks. Otrakārt, paldies par to, ka norādījāt, ko var harmonizēt un ko nevar. Manuprāt, jūs tiešām ļoti precīzi norādījāt uz um, šīm abām pusēm, un tas man šķiet ļoti interesanti. Bet tagad, uzklausot jūs komentārus, man ir daži jautājumi. Sākumā. Pirmkārt, ja jūs sakāt, ka mums vajadzētu koncentrēties un runāt uh, par tādu konkrētu harmonizācijas pieeju, kādēļ gan mums nesvītrot tagad ceturto pantu, Nu, tas ir tāds vienkārši, es to atkārtoju, jo sociālistiem un demokrātiem tā ir visai skaidri redzama ideja. Tātad izvēlēties tādu minimālo pieeju, vispārēju pieeju un soli pa solim iet un skatīties, ko tad mēs varam īsti um, harmonizēt. Tādēļ vēlētos, lai jūs īsti komentējat ceturto pantu. Otrakārt, kāda ir jūsu ideja, kā varētu atrisināt tiesiskās problēmas, kas ir saistītas, jo īpaši saist ar aptvērumu? Trešais jautājums. Jūs pieminējāt tātad to, kā atšķiras šī tiešā pārdošana no tālu pārdošanas, jeb distances pārdošanas. Tādēļ šeit es vēlētos vienkārši jūs lūgt nedaudz plašāk paskaidrot, kas tad ir tās, tās sarežģītās problēmas, vai mēs nevarētu vienkārši iz, izveidot divus noteikumu tādus kopumus, kas varētu katrs regulēt savu jomu. Un visbeidzot, manuprāt, šī ir mums ir arī iespēja tātad izmantot jaunas iniciatīvas, kas varētu uzlabot patērētāju aizsardzību Eiropā. Tādēļ kā, gribētu lūgt jūs izklāstīt, kādas ir jums idejas, kas varētu papildināt mūsu politiku un tādas idejas, kas varētu tātad um, sama, um, veicināt atbildības uzņemšanos. Paldies, Tunežas kundze. Trante Filedijas kungam lūdzu vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pateikties arī komisārei par atbildēm, ko viņi sniedz uz jautājumiem, jo īpaši runājot par harmonizāciju. Es būtu patiešām priecīgs, ja mums būtu pilnīga harmonizācija visaugstākajā līmenī, kā jau viņa minēja, bet tā kā tas nav iespējams, tad es vēlētos šeit atsaukties Gibhards kundzes teikto. Mēs nevaram pieņemt neko tādu, kas samazinātu patērētāju tiesības nekādā veidā. Tātad mēs, protams, gribētu pilnīgu harmonizāciju, bet ja tas samazina patērētāju un ierobežo patērētāju tiesības, tad tas ir pilnībā nepieņemami. Gribētu šeit nedaudz arī runāt par garantijām, kas iekļauts ceturtajā nodaļā. Šeit ir vājība saistībā ar garantiju pārnesi vai nodošanu. Garantijas seko produktam, bet uh, tās neatiecas uz pircēju. Varbūt šeit varētu kaut ko pamainīt, jo būtu tikai loģiski, ja garantijas būtu pārnesamas vai nododamas, un tas sekotu pircējam. Tātad nevis pašam produktam, bet pircējam. Paldies! Uh, thank you. Um, Paldies, Šarla Burca kundze. Paldies, priekšsēdētā. Es gribētu pateikties arī komisāras kundzei Jāsaka, ka bija ļoti interesanti uzklausīt jūsu prezentāciju. Man ir patiešām liels prieks dzirdēt, ka esat tik ļoti gatavi iesaistīties un ar mums šeit parlamentā diskutēt par šīs direktīvas projektu izstrādāšanu. Tomēr tajā pašā laikā man jāatzīstas, ka kādā brīdī man bija tāda ideja, ka ļoti labi izklausās šis teksts, ļoti labas jūsu idejas, bet tad citā brīdī man šķita, ka viss ir pilnīgi pilnīgi nepareizi. Tādēļ es gribētu jautāt, vai jūs varat garantēt to, ka jūsu rīcība tiešā veidā nodrošinās to, ka patērētāji nezaudē savas tiesības vai tās netiek ierobežotas, jo no vienas puses jūs runājat par patērētājiem, bet no otras puses jūs sakat, mums jāpaturprātā mazie un vidējie uzņēmumi, mums jāpaturprātā uz, uzņēmēji kopumā, tad es gribētu dzirdēt ne, nedaudz vairāk par jūsu prioritātēm. Vai jūsu prioritāte ir uzņēmēji vai patērētāji? Tātad, uh, kura no šīm cilvēku grupām jums ir tuvāka sirdī? Bet gribētu teikt, ka tiešām liels prieks, ka jūs diskutējat ar mums par šiem jautājumiem. Un nobeigumā ieteikums. Varbūt mums vajadzētu pamainīt šo direktīvas projektu. Varbūt mums vajadzētu to mainīt, lai būtu tur iekļauti tikai pārrobežu līgumi. Vai iespējams tikai pirkumi tiešsaistē. saistē Tas varētu mums patiešām dzīvi atvieglot, un ja sākumā mēs to izdarīsim, tad pēc tam varam pievienot citas jomas, un tas varētu atrisināt daudzas problēmas, ar ko mums šobrīd jāsaskaras. Paldies! Paldies, komisārai vārds lūdzu! Very... Jā, es jau pavisam skaidri savā ievadrunā norādīju, ka es neuzskatu, ka lielāka patērētāja aizsardzība ir vēršanās pret uzņēmējiem. Tieši pretēji. Mēs jau esam redzējuši, ka lielākā mērā aizsargāt patērētāju rada lielāku uzticamību, un tas ir pozitīvi arī uzņēmumu. Tādēļ es negribētu šeit nostrāt, nostāties par labu vienam vai otram vai pret vienu vai otru. Tā nav tā pareizā diskusija. Tieši pretēji mums vajadzētu runāt par to, mums vajadzētu meklēt tās jomas, kurās mēs varam virzīties uz priekšu. Un mums jāskatās uz iekšējo tirgu, jāskatās, kur mēs varam progresēt, veicinot arī pārrobežu drošību un tiesisko drošumu, ko mēs piedāvājam arī patērētājiem. Un tajā pašā laikā tas tā būs uzticamība un drošība arī attiecībā uz uzņēmēju, jo Šī lieta attiecas uz abiem. Ja mēs runājam par uzņēmējiem, tad arī tas ir viņu interesēs, lai nebūtu 27 vai 30 vai cik dažādas sistēmas, ko piemērot, jo vairums MVU tādos gadījumos nedosies pāri robežām. Un tas nozīmē, ja mums ir pat pārobežu tiesība aizsardzība patērētājiem, tad tas bū, tā būs arī motivācija MVU iesaistīties pārobežu tirzniecības darījumos. Ja mēs runājam par ceturto pantu, tad šķiet, ka sociālistu grupai tas ir tas centrs, tas ir tas galvenais intereses punkts. Es jau iepriekš esmu minējusi, ka es neuzstāju uz pilnīgas harmonizācijas visās jomās Ir tātad vairākas lietas, ko esmu nosaukusi, sadalījusi piecās grupās un teikt, ka, piemēram, nu, tas, piemēram, attiec uz definīcijām. Manuprāt, šeit pilnīga harmonizācija būtu pozitīva vērtējuma, bet attiecībā uz citiem elementiem tā varētu būt kaitējoša. Un tas automātiski nozīmē, un tādējādi vēlos atbildēt arī Gedbārdas kundzei un Turinas kundzei, tātad tas nozīmē, ka nepieciešams grozīt ceturto pantu jo tādā gadījumā attiecībā uz dažiem elementiem mēs varētu saglabāt pilnīgu harmonizāciju, jo tie nekaitē patērētāju tiesībām, bet attiecībā uz citiem elementiem mēs neizvēlētos iet pilnīgas harmonizācijas ceļu. Tātad jautājums, vai mēs runāsim tikai par tiešsaistes darījumiem, nu, tā ir viena no iespējām. Tas nozīmētu, ka Tādā gadījumā direktīva neiet tik tālu, kā tā, iet, kā, kā tā ir šobrīd pašreizējā situācijā, bet tā varētu būt viena no izējām. Šodien jau es minēju, ka esmu visai atvērta pret to, ko likumdevēji uzskata par to labāko risinājumu. Ja tas ir labākais risinājums, nu tādā gadījumā mēs skatīsimies, uh, kā komisija varētu rīkoties šajā situācijā. Jāsaka, es nekādas iespējas tagad nevēlos izslēgt, esmu pilnīgi atvērta jaunām idejām. Un jā, arī es esmu pārdomājis to, ko teicu uzklausīšanā, jo šķiet, ka ja es pieturēšos pie šādas ļoti striktas pieejas, tādā gadījumā nebūs nekādas izējas likum, likumdevējiem, un es tomēr kādu izēju vēlētos rast. Un tieši tādēļ šeit ir iestrādāta elastība attiecībā uz komisijas iesaistīšanos un komisijas darbu. Bija izskanēja jautājums, vai es varu garantēt, ka patērētāji nezaudēs savas tiesības. Nu, jāsaka, ka man tā labākā garantija ir manā priekšā šobrīd, jo es patiešām neuzskatu, ka parlaments varētu piekrist kaut kam tādam, kad patērētāji zaudētu savas tiesības Ja parlaments tā darītu, tad es īsti nesaprastu parlamentu vairs. Es uzskatu, ka tas vairs tad nebūtu tas Eiropas parlaments, kur es pazīstu. Un man par to ir liels prieks, jo jūs esat pārstāvi, jūs esat ievēlētie uh, patērētāju un pilsoņu pārstāvi, kas pieņem savus lēmumus. Un tieši tā arī vajadzētu būt. Tādēļ es patiešām ļoti uzmanīgi uzklausīšu jūsu priekšlikumus. Uh, Un Triandafilītis kungs tā tad minēja šīs garantijas, kas varētu sekot produktam, bet kas neseko pircējam. Nu, tāda ir situācija, bet ja šis produkts nonāk no viena pircēja uz otru, otram pircējam, tad šī garantija tomēr seko. Nu, jautājums ir patiešām ļoti sarežģīts. Es domāju, ka galu galā, un tas ir aicinājums no manas puses jums, Mēģināsim rast risinājumus, ko arī patērētājs var saprast. Es patiešām vēlētos, lai beigu beigās mēs panāktu un izstrādātu patērētā aizsardzības direktīvu. Un tajā brīdī, kad tas tiks izdarīts, tad mēs visi varēsim spēlēt savas lomas kā um, tātad un, un stāstīt patērētājiem, par ko tas par ko mēs te īsti runājam. Jo sarežģītāka būs šī direktīva, jo mazāk patērētājs sapratīs, ko tad īsti esam izdarījuši un panākuši. Tādēļ šo jautājumu mēs nekad nedrīkstētu aizmirst. Mēs nevaram, nedrīkstam šo laivu padarīt pārāk pilnu, pārāk smagu, jo tad tā vienkārši nogrims. Mums jās, jāskatās, lai beig beigās būtu rezultāts, kas ir pieejams un noderīgs patērētājiem. Tādēļ, cik vien iespējams, paturēsim šos noteikumus tik saprotams, cik vien iespējams. Un, ja beigu beigās tas nozīmēs, ka mēs runāsim direktīvās tikai par pārrobežu gadījumiem, pārrobežu risinājumiem, nu tas nebūtu tas ideālais variants, visai tālu no ideāla. Bet, ja parlaments uzskata to par to labāko izēju, tādā gadījumā es centīšos pārliecināt pārējos 26 komisārus, ka tas ir tas labākais risinājums. Paldies! Dāmas un kungi, saka priekšsēdētājs, vēl aizvien ir daži cilvēki, kas grib izteikties, bija plānojis dot vārdu referent, referentam beigās, izdarīt secinājums. Tādēļ tagad lūkšu pāriem runātājiem izteikties pavisam īsi, izdot, noformulēt pavisam īsi savus jautājumus, jo mēs visi gribam uzklausīt komisāru. Tagad vārds Burzoī, De Campos, Štailapa kundzei un Devaņo kundzei. Četriem cilvēkiem dosim vārdu un patiešām ceram, ka varētu jūs iekļauties vienas minūtes laika termiņās. Buzoji kungs, lūdzu, viena minūte jums. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par to, ka tik skaidri noformulējāt manus uh, viedokli, izteikšos savā uh, valodā un neapvainošos, ja man neatbildēsiet rumāņu valodā. Paldies! Liels paldies par to, ka devāt man iespēju izteikties Un paldies par to, ka mums izstāstījāt, kāda ir uh, Eiropas jaunās Eiropas komisijas vīzija. Jāsaka, ka šī vīzija ir patiešām elastīga, un arī es domāju, ka mums nepieciešama pilnīga harmonizācija lielākajā iespējamā vērā, jo mums nepieciešams viens ietvers, nepieciešami tiesība akti, kas ir viegli saprotami un ko respektētu gan uh, patērētāji, gan arī uzņēmēji. Ja mēs runājam par iekšējo tirgu, kādēļ tad apvienotajā karalistē patērētājiem ir lielāks tiesības nekā Bulgārijā? Jāsaka, ka minimālās prasības, kas mums ir šobrīd, tās ir bijušas ļoti pozitīvas jaunajām dalību valstīm. Bet es domāju, ka šobrīd mums nepieciešams izvirzīt lielākas ambīcijas. Eiropas parlamentā esam ļoti daudz ko darījuši šajā sakarā. Uh, un arī padome un komisija var no savas puses sniegt ieguldījumu. Bet man liels prieks par to, ka jūs tā atvērti klāstījāt mums par jautājumiem, kas ir visai tādi jutīgi. Jāsaka, ilgtermiņā, ja mēs saprotam, ka mēs vēlamies pilnīgu harmonizāciju, un tas pieļautu dažām dalībvalstīm ieviest papildus regulējumu, iespējams, ka tas būtu viens no risinājumiem. Bet Mēs gribētu, lai uh, detaļas, tātad konkrēti noteikumi, lai tie vēl netiktu izstrādāti šobrīd, ir par agru. Un nobeigumā par Eiropas kampaņu es vēlētos savas politiskās grupas vārdā pieteikt to, ka vēlos veikt informatīvo grupu, uh, informatīvu kampaņu Rumānijā, jo vēl aizvien ir ļoti daudz lietu, kas, kuras nepieciešams harmonizēt. Un es vēlētos tātad runāt par vienotu Eiropas ietvaru. Paldies! Korēde Kampas kungam vārds lūdzu.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 Mēs taču šeit nerunājam par mērķiem, kas nav savstarpēji savienojami. Mēs runājam par patērētāju aizsardzību, bet kā mēs varam nodrošināt labāko aizsardzību? Kad mēs runājam par patērētāju tiesību aizsardzības direktīvu, mums būtu jādomā, kā mēs varētu stiprināt viņu tiesības pārobežā. Uh, Un es uzskatu, ka šī direktīva cieš no a, tādas a, kļūdas, a, kas ir radusies pie dzimšanas. Varbūt a, būtu nepieciešams a, mēģināt sasniegt rezultātus abas, a, abās jomās. Mēs runājam par to, ka šai direktīvai jābūt skaidrai, vienkāršai un lai tā neradītu nekādas problēmas bet uh, pašlaik uh, mums šeit ir uh, grēka gadījums. Te iet runa par maksājumiem, kad tie tiek veikti, kad tie pienāk, kāda ir situācija ar pasta operatoriem, kas notiek ar uh, kredītkāršu maksājumiem. Līdz šim tur vajadzēja norādīt kredītkartes numuru. Un uh, Tas uh, viss uh, jums ar kolēģiem būtu jānoskaidro. Tas, protams, nebūs viegli, bet jūs runājāt par elastību un uh, piedāvājāt uh, izdalīt šeit uh, divus uh, līguma veidus. No vienas puses uh, uh, tā saukto tiešo tirzniecību, un uh, arī distances līgums. Bet uh, šeit uh, iespējams būtu veidot divas dažādas pieejas harmonizācijā. Tomēr, ja tas notiek, vai mums, mēs nesaskaramies ar risku, ka rod, rodas divi jauni likumi? Liels paldies! Uh, Liels paldies priekšsādātāji un paldies komisārai. Daudz kas ir jau pateikts un es negribēju to atkārtot. Tomēr es gribēju sacīt, ka, teiksim, pirkt grāmatu no Amazon ir kaut kas atšķirīgs nekā pirkt peltkostīmu tieši saistē. Jūs runājāt par 100 miljārdu lieliem eiro ieņēmumiem. Bet eh, šeit jau neiet eh, tik eh, lielā mērā runa par summu vai par mazajiem uzņēmumiem. Ja mēs veicam Eh, šos eh, attālinātos darījumus, distances eh, darījumus, tad mums vajadzētu zināt, cik tas gal galā izmaksās un, un kā tas viss noteiks. Visbeidzot, kad mēs runājam par darījumiem tiešsaistē un par tiešajiem darījumiem, tad man vienmēr rāda bāžas par uh, pieeju un par drošības, par aizsardzības jautājumiem. Jūs teicāt, ka 20% Eiropas iedzīvotāji jūtas droši tieši saistē. Un um, es uh, domāju, ka šeit ir arī aizsardzības uh, problēmas. Jūs uh, varat pa palielināt to cilvēku skaitu, kas um, nejūtas droši tiešsaistē, bet paldies par jūsu pūliņiem. Un um, es domāju, ka jūs esat devusi mums daudz uh, vielas pārdomām. Liels paldies, un uh, tagad es uh, došu vārdu savam uh, vietniekam lietniecei savai. Paldies, priekšsādātā, paldies, komisārs Kundze, ka jūs esat um, atnākusi uz mūsu komiteju, un nav nekādu šaubu, ka mēs uh, redzējām jūs šeit darbībā. Mēs uh, zinām, kā jūs strādājāt iepriekšējā sasaukumā, un uh, mēs zinām, ka jums rūp patērētāja aizsardzība. Es uh, piekrītu jums, kā labi informēts un aizsargāts uh, patērētājs jūtas drošāk, un tas nodrošinātu izaugumu izaugsmi nu, uzņēmumiem un uh, iekšējā tirgus izaugsmi. Mēs zinām, ka pašlaik uh, vispārēja harmonizācija nav iespējama, tāpēc mums a, uh, būtu jārūpējās par to, lai tajās Eiropas valstīs, a, um, kur patērētāja tiesība vēl nav tik augstā līmenī, tā palielinātos. Bet uh, pirms tam es vēlējos runāt par vienu praktisku punktu. Jūs uh, runājāt par um, vispārējām garantijām, saņemot uh, informāciju pirms līguma noslēgšanas. Ir skaidrs, ka tas mums ir uh, jāveicina, un šeit ir runa par tiesisko uh, paļāvību gan um, pircējiem, gan pārdevējiem. Es uh, domāju, ka šeit ir. Um, iespējams veikt uh, harmonizāciju. Tiek prasīts arī termiņš attiecībā uz uh, atteikumu. Uh, es, uh, šeit ir pārāk daudz dažādu sistēmu, jo, un tāpēc šeit harmonizācija nebūs iespējama, bet jūs minējāt ļoti daudz problēmas, kur risinājumi ir iespējami. Patērētāji grib zināt, kurš sniedz kādas garantijas. Kā jūs uzskatāt, ja nonāk līdz strīdam, un tas tiešais darījumos notiek ļoti bieži, vai jūs uzskatāt, ka šeit ir iespējami um, Eiropas veidā kolektīva, kolektīvie prasī, prasības tiesām? Well, um, the full harmonization, I think, uh, will not pass. Kas attiecās uz uh, pilnu harmonizāciju, tad man uh, pavisam godīgi ir jāsaka, es redzu, kāds ir vairākuma viedoklis uh, šajā parlamentā un padomē. Pilna mm, harmonizācija nebūs iespējama, un mums ir nepieciešams atrast risinājumu Tieši tas ir iemesls, kāpēc es sacīju, ka es esmu atvērta diskusijām, es esmu gatava sakot padomē un parlamentam citos virzienos, kas attiecās uz informatīvo kampaņu. Mums tas ir jādara, bet tikai tad, kad mēs būsim pabeiguši savu darbu. Tāpēc vispirms ir nepieciešams atrast risinājums, un um, tos um, īstenot, vai, vai iebildumi ir nesamierināmi. Kas attiecās, piemēram, uz šo viesabonēšanas direktīvu, toreiz mums uzņēmējs acīm, ka mm, viņi visi bankrotēšot, ja mēs pieņemsim di, regulu par viesabonēšanu. Bet kas notika? Pirmajā gadā patērētāji ir par 30% biežāk izmantojuši savus mobīlos telefonus pārrobežā nekā iepriekš, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Un, protams, ka ir pieaudzis patēriņa līmenis, tas ir pieaudzis dramatiski. Un tas man uh, liek uh, domāt, ka mm, pieaugtu pārobežu tirzniecība, ja tiešsaistē būtu lielāka tiesiskā paļāvība, drošība un um, tas sanāktu par uh, labu gan uh, tirzniet, tirgotājiem, gan ražotājiem, gan patērētājiem. Es uh, domāju, ka mums vajadzētu to vismaz pamēģināt. Mums pašlaik ir ļoti zēms cilvēku skaits. Tā ir zaudēta, kas iesaistās tiešsaistes darīšanās, un tā ir zaudēta iespēja. Es domāju, ka mm, man daudzos gadījumos daudz, par daudziem aspektiem vajadzēs citu komisāru piekrišanu. Un, uh, Manā to vajadzēs apspriest ar 26 citiem komisāriem, ar dažiem vairāk, ar dažiem mazāk, bet tā ir jābūt, tam ir jābūt komisijas lēmumam. Risks tajā, ja mēs atšķira, veidojam atšķirīgas normas attiecībā uz tiešsaistes līgumiem un uz tiešajiem līgumiem, tad mēs uh, varētu domāt par maksimālu harmonizāciju abiem, bet pagaidām mēs vēl tur nāsam. Mēs par to varam domāt pakāpeniski. Uh, pašlaik um, mēs uh, varētu izdarīt savu izvēli. Un Stāles kundzē es vēlējos teikt, ka es uh, pilnībā apzinos, ka ir uh, ļoti dažādi darījumi tiešsaistē. Protams, ir arī ļoti dažādi darījumi, kas notiek um, tradicionālajā veidā. Ja, uh, Uh, es pērku tiešsaistē dziesmu, un tas um, ir vienkārši. Tad, uh, tad mēs varētu samazināt pirātismu, piemēram, pēc. Bet, uh, ja jūs redzat, ka kāds jauns cilvēks ir trīsreiz mēģinājis legāli iegādāties dziesmu, un tas uh, viņam nav izdevies, tad tas uh, jūs ar lielu drošības pakāpi varat teikt, ka viņš to leju pielādēs nelegāli. Uh, Tāpēc um, šajā domāšanā mums um, vajadzētu virzīties uz to, lai um, darījumi tieši saistē varētu tik veikti drošā uh, vidē un Madā uh, Verņo kundze to jau minēja. Es uzskatu, ka patērētājiem nevajadzētu at, uzņemties risku. Mums ir ļoti skaidri jāpasaka, ka ir nepieciešams veikt skaidrus soļus. Kolektīvās prasības, attiecībā uz kolektīvajām prasībām Tā nav komisijas reakcija, tas ir mans personīgais viņas redingas vido, viedoklis. Es domāju, ka kolektīvās prasības galu galā novedīs pie amerikāņu sistēmas, un tas būs katastrofāli. Es saprotu, ka jūs to nevēlējāties. Uh, Eh, noteikti šajā direktīvā, bet eh, jūs zinat, ka mans viedoklis šeit ir ļoti piesardzīgs. Notiek eh, jau ilgstoša diskusija komisijā, un um, daudzi komisāri šajā diskusijā ir iesaistījušies, tomēr mēs vēl neesam piena, uh, nonākuši pie konkrēta lēmuma šajā jautājumā. Tāpēc es gribēju teikt, ka šī piesardzīgā attieksme ir mana personīgā, tā nav komisijas attieksme. Uh, Liels paldies! Tagad mums ir atlicis ļoti nedaudz laika, un tāpēc es gribēju tagad dot vārdu raptī un pārējiem runātājiem, bet esiet ļoti um, konkrēti. Um, paldies, un es vēlējos sveikt, sveikt komisārs kundzi. Es gribēju jautāt uh, divas lietas. Jūs uh, Jūs bijāt komisāre laikā, kad Grieķijā bija sociālistu valdība un um, izglītības ministrs bija deputāts. Vakardien bija starptautiskā patērētāja diena, un uh, šajā direktīvā ir runa par patērētājiem. Lai vai kā jūs uh, savā runā Madridē vakardien runājāt par uzņēmējiem vispirms, uh, Un šī diskusija, kas pašlaik risinās šajā zālē, ir balstīta uz to, lai mēs atrastu patērētājiem pieņemamāko risinājumu. Es vēlējos atkal uzsvērt, Es zinu, ka jūs rīkojaties ļoti metodoloģiski, metodiski, bet vai jūs varat mani pārliecināt, ka jūsu prioritāte patiešām ir patērētāja aizsardzība? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Es arī mēģināšu runāt īsi. Es vēlētos pateikties par jūsu priekšlikumiem. Un, um, Man patika jūsu priekšlikums, ka mēs uh, varētu rīkoties soli pa solim. Es gribēju jūs atbalstīt arī jautājumā par definīcijām. Es uzskatu, ka tas ir ļoti saprātīgi Un es nedomāju, ka šeit ir nepieciešams uh, veikt atšķirību starp pārrobežu darījumiem. Mums šeit vajadzētu runāt par visiem darījumiem. Tas ir pareizais uh, virziens. Bet uh, man ir viens uh, papildi jautājums, vai es, es īsti nesapratu, vai jūs atbalstītu 4. panta grozījumus. Es domāju, ka būtu ļoti svarīgi, lai mēs to panāktu. Un uh, tādā gadījumā šim, uh, šai soli pa soli pieeja patiešām ir jāga. Kas attiecās uz tiešsaistes darījumiem, ir problēma ar. Uh, metodi un par datu aizsardzību. Tas ir um, ļoti svarīgi, un uh, ja mēs uh, neatradīsim tur risinājumus, mēs neredzēsim arī nekādu pieaugumu šajos darījumos. Arijas uh, kungam vārds lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji. Es um, Esmu pateicīgs ļoti, es esmu ļoti pateicīgs Sredingas kundzei par to, ko viņa teica par visām šīm tēmām, bet man nevisai patika tas, ko viņa sacīja par tiešsaistes darījumiem. Tieši runājot par patērētāju tiesību aizsardzību, mums vajadzētu veikt papildus soļus. Mēs vēlamies vienotu Eiropas iekšējo tirgu. Uh, Un uh, internets uh, uh, tādā gadījumā varbūt arī biežāk tiktu izmantots. Tas būtu kā paraugs brīv, iekšējiem tirgum. Es vēlējos arī pieslieties tam, ko sacīja mans kolēģis iepriekš. Pašlaik mums patērētājiem ir diezgan daudz tiesību, bet šīs tiesības arī ir jāprot izmantot. Uh, Ko tas uh, dod, ja ši, šādas tiesības ir paredzētas, bet tās nav iespējams uh, saprātīgi izmantot? Es nezinu, vai patērētāji patiešām uh, ir uh, apzinājušies uh, tās tiesības, kas uh, viņiem jau tagad ir paredzētas likumdošanā. Tas uh, neatiecās ne tikai uz, uh, tas attiecās ne tikai uz Spāniju, bet arī daudzām citām valstīm. Uh, patērētājiem ir jāmācās izmantot savas tiesības, un es uzskatu, ka atsevišķos gadījumos iespējams jau ir pārāk daudz normu. Harmonizācija, jā, tas viss ir labi un skaisti, bet jautājums ir tāds, ko mēs ar to vēlamies panākt. Mums būtu jāmēģina radoši pieiet šai lietai un jā. Ja Uh, un mums vajadzētu vispirms skart tos punktus, uh, kas ir uh, virzīti uz to, lai panāktu saprātīgu harmonizāciju. Došu iespēju komisārai atbildēt, un pēc tam došu vārdu Andresam Švābam. Varbūt um, vārds komisāram. Es uh, vēlētos Raptī kundzei teikt, ka es nekad um, nesmu redzējusi jūs tādu ka, pieeju, ka jūs atbalstat patērētājs un tāpēc jūs esat pret uzņēmējiem vai otrādāk. Es domāju, ka šīs abas puses um, saskan. Jā, mums ir jāveido politika un šeit ir nepieciešama skaidra noteikuma. Ja jūs. Uh, uh, in... Mēs uh, esam šeit patērētāju, lai runātu par patērētāju tiesību direktīvu, bet mēs nevaram paredzēt absolūtas patērētāju, patērētāju tiesību aizsardzību Tāpēc mums ir nepieciešams paredzēt optimālu aizsardzību, nevis maksimālu. Un uh, turklāt šai aizsardzībai ir jāspēj nodrošināt tiesiskā paļāvība uzņēmējiem. Tad, kad es runāju par uzņēmējiem, es runāju galvenokārt par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo, protams, kā lielajām multinacionālajām kompānijām šeit problēma nav. MVU galvenokārt tie, kas darbojas pierobežā. Un atkal šeit es atceros Luksemburgu. Eiropā ir daudz šādu pierobežas um, teritoriju, un tur mums ir nepieciešams novērst kropļojumus. Tas ir jautājums um, par. Um, uzņēmē darbību uz šajā, šajos reģionos. Mums ir jānodrošina izaugsme, mums ir jānodrošina darba vietas. Tas ir pavisam vienkārši. Es uh, redzu, ka patērētāju aktivitāte var tikt veicināta, saglabājot un ve palielinot viņu tiesības, tad, ja tas tiek darīts saprātīgā veidā. Uh, Un mums ir jāatrod šeit līdzsvars. Te neiet runa par prioritātēm, ir runa par patērētāju tiesībām, tomēr tās nedrīkst kavēt mūsu MVU darbību. Ja MVU tiks slēgti, tad mēs zaudēsim izaugsmi un darba vietas. Rīlers kundze, es domāju, ka ir pietiekami skaidri ja mēs uh, svītrojam ceturto pantu un uh, galu galā parlaments un padome ne, nevienā pantā nevēlas paredzēt uh, pilnu harmonizāciju, tad mēs, protams, automātiski atsakāmies no 4. panta. Uh, piemēram, kas attiecās uz definīcijām, tur mēs saglabāsim uh, tās definīcijas. Es eh, vēlējos vienkārši pateikt, ka ceturtais pants mums ir jāuzlabo, un tas ir ļoti loģiski. Ja ir nepieciešams uzlabot ceturto pantu, jo mēs eh, visur nemēģināsim sasniegt pilnīgu harmonizāciju. Bet ja mēs nevēlamies nekur pilnu harmonizāciju, tad mums nav nepieciešams arī šis ceturtais uh, pants. Mums vajadzētu sākt ar to, ka mēs atrisinam uh, šo problēmu, un tad mēs raugāmies, kāda ir šie mm, pamatprincipi, ko mēs iekļaujam tiesību aktā. Es uh, pilnībā piekrītu, ka mums ir jāroda risinājumi aiz, uh, privāto datu aizsardzībām. Jūs zināt, ka es šajā jautājumā esmu ļoti ideoloģiski noskaņot. Un jā, mūsu patērētājiem nekad nebūs uzticības darījumiem tiešsaistē. Tas pat nav saistīts ar pārrobežu darījumiem. Ja ne, tiešsaistē netiks garantēta maksājuma drošība. Tas ir tas būtiskais jautājums, un es domāju, ka Krūzes kundzei uh, būs jāpaveic liels darbs šajā ziņā. Galu galā tas beigās vienmēr atduras pret uzticību. Ja patērētāji ir pārliecināti, ka preces, kuras viņi saņem un maksājums, ko viņi izdara, ir droši, tad viņi iepirksies tiešsaistē. Tā un uh, MVU varēs uh, būs, uh, drūs, būt droši, ka viņiem ir nodrošināti ieņēmumi. Es varētu minēt vēl kādu piemēru. Ja mēs runājam par pārobežu parādiem, tad man jāteic, ka 60% šo parādu nav atgūstami, un tas MVU nozīmē, ka viņiem ir jāpiesaka maksāt nespēju mums ir jābūt um, spējīgiem radīt patērētāju uzticību un uh, dot viņiem drošības sajūtu. Un uh, tas uh, tad būtu arī visa sākums. Bet uh, tur man, protams, būs uh, jāsadarbojās ar citiem kolēģiem. Es uh, vēlētos būt būrve un uh, teikt, uh, jā, aiziet! Tūlīt uh, maksimizēsim patērētāju tiesību aizsardzību, pacelsim latiņu ļoti augstu, un tas būtu brīnišķīgi. Tomēr es uh, baidos, ka politiski tas um, neizklausās pārāk reāli. Es uh, domāju, ka parlaments uh, mūs uh, novedīs pie optimālā patērētāja tiesību aizsardzības līmeņa, kuru mēs varam sasniegt. Paldies! well, paldies, komisārs Konda. Liels jums paldies par to, ka atbildējāt uz tik daudziem jautājumiem un par to, ka izvirzījāt tik daudz jaunu ideju un ierosināja potenciālos risinājumus. Tagad vārdu došu Andrēm Švābakungam, lai viņš īsumā, ja vēlas, uh, izsaka savu viedokli un dotu savas norādes, kā jūs gribētu darbu turpināt. Paldies priekšsādātājiem ļoti mīļi, ka jūs man dodat um, iespēju īsi parunāt par sešiem punktiem. Vispirms, uh, uh, mans kolēģis jau gan ir aizgājis, es viņam to gribēju pateikt um, personīgi. Viņš uh, runāja par ietekmes novērtējumu. Komisārs Konze, jūs arī esat um, saņēmuši šo dokumentu, uh, tur uh, tiek runāta, par, te, tur tiek runāts par novērtējumu, bet tur ir domāts tas, ka. Uh, Um, par to, kādus dokumentus uh, komisija pati var um, sastādīt. Otrakārt, um, ir jāpārbauda patērētāju tiesību aizsardzības organizāciju tiesības, jo viņi baidās, ka komisijas sastādītais melnais saraksts attīstās nepareizajā virzienā, un viņiem ir jābūt drošībai, ka tad, ja viņi atklāja bīstamas tendences tirgu, tad viņi var runāt ar jums, komisārs kundze, un prasīt, lai šeit tiktu veikt kādas konkrētas darbības. Tas um, dotu elastību, un um, tas uh, būtu jāiekļauj arī Eiropas tiesību aktos. Trešais par harmonizāciju. Man ļoti patika, kā Turinēnas kundze runāja par mehānistisku apskatu, jo es uzskatu, ka šeit mēs nevaram runāt par mehānisku harmonizāciju vai pretharmonizāciju. Šeit mums ir jāskata katrs konkrētais, um, katra konkrētā joma. Un ja mēs nerunājam šeit par visiem pantiem, uh, tad mums te ir jāstāsta nodaļa pa nodaļai. Runājot par informācijas kampaņu, pier, ir pierādījies, ka jo skaidrāk ir noteikumi, jo patērētājiem tie vieglāk ir saprotami un tie ir vieglāk īstenojami. Tā ir arī tirgus nākotne. Uh, Uh, piektkārt, uh, kā jau šeit tika norādīts, uh, šeit būtu risks, ja mēs sāktu atšķirt distances un tiešos līgumus. Es ierosinu aprīlī vismaz uh, apskatīt pirmo pāntu un dažus um, noslēdzošās nodaļas, un uh, pēc tam mēs varētu turpināt darbu vēlāk. Paldies! Jā, liels paldies. Domāju, ka turpmākais ceļš mums ir skaidri ieskicēts. Liels paldies Redingas kundzei par ierašanos komiteju komitejas vārdā par to, ka tās nedz enerģiskas atbildes un arī tam praktiskus ierosinājumus par to, kā mēs varētu rīkoties turpmāk. Es domāju, ka šajā pēcpusdienas darba cēlēnā esam progresējuši, esam līdz šīm risinātās diskusijas pavirzījuši uz priekšu un es ceru, ka mēs vēl tiksimies, kad mēs eh, cerams varēsim jums piedāvāt turpmākus risinājumus. Paldies! So could I, um, could I ask those... Lūdzu tie, kuri atstāja sanāksmu telpu, mums ir vēl viens izskatāms darba kārtības punkts, un tālāk lūdzu respektējiet tos, kuri paliek šeit uz darba cēlēnu. Es domāju, ka mēs repokungam dosim kādas 30 sekundes nu, sagatavoties un pagaidīt, kamēr uh, citi sanāks dalībnieki atstāja šo telpu.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 Cilvēki, kur atstāja sanāksmu zāli, lūdzu, ja jūs varētu nerisināt turpmākas sarunas ar kolēģiem, jo es vēlos turpināt darbu. Mums ir ļoti būtisks eh, atzinums, eh, referents, kur sagatavojas Repo kungs, un runa ir par kopienas inovāciju politiku mainīgā pasaulē. Mums ir iesniegti desmit eh, grozījumu priekšlikumu, un tālāk lūdzu mm, Mm, gribu dzirdēt jūsu viedokli par grozējumiem un ko mēs vispār par šo lietu domājam. Paldies priekšsēdētāji par doto vārdu, dāmas un kungi. Mm, bija ļoti novatoriski dzirdēt tik inovatīvu komisāri. Runājot par savu lietu, es gribētu mazliet parunāt par stratēģiju Eiropā 2020. Varbūt, ka esat ievērojuši, ka šīs stratēģijas prioritātes ietver tā dēvēto intelektuālo izaugsmi, respektīvi izaugsmi, inovācijas, novatorismu, digitālo dienas kārtību, izpēt un kā tās sekmēt. Un viens no stratēģijas mērķiem ir radīt novatorisku savienību nākotnē vērstu uh, jauninājumu politiku, kuri kura tā tad ir jāuzsver specifiskās strateģiskās politiskās jomās. Mums ir jāvienojas par kopējiem mērķiem, par to, kādas varētu būt problēmas, kuras jārisina visu pirms. Un pēc tam mums ir jāpāriet tādā koordinētā, saskaņotā veidā uz uh, sadarbību, lai panāktu vēl labākus uh, rezultātus. Eiropas inovāciju zona, uh, reģions ir tas būtiskākais elements pētniecībai un tirgumu jābūt eh, tādiem, kuros ir mazāk eh, trūkuma problēma, lai mēs straujāk varētu izstrādāt nepieciešams un pieprasītus produktus. Mēs labi zinām, ka Eiropas Savienībā izpēta ir augstā līmenī, bet lielā problēma, kas saistīta ar šo te novatorismu, ir kā nopelnīt ar visām tām zināšanām un informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Līdz ar to novatorismu ideja ir tikai izmaiņu sākums. Šajā kontekstā līdz ar to mums ir diezgan daudz darāmā. Mums ir nelielas novatoriskas izaugsmas uh, uzņēmumi, mums ir nepieciešams papildu finansējums un situācija ir jāpopularizē. Šādu uzņēmumu situāciju jāpopularizē un faktiski šajā ziņā ir nepieciešams funkcionējošs iekšējais tirgus. Mums ir jārada, uh, jāizstrādā Eiropas uh, patenti, tie savukārt varētu uzņēmumiem dot būtisku, pēc komisijas pētījuma datiem, būtisku daudzumu eiro naudas līdzekļu, un, protams, arī radīt ietaupījumus. Ir nepieciešams saskaņot arī patentu tiesas jautājumu. Un uh, sabiedrības viedoklis šeit ir būtisks, jo sabiedriskais finansējums ir tas, kas var būtiski atbalstīt uh, jaunradi. Tāpat arī, kas uh, atbalsta, tas ir tas, kas atbalsta, piemēram, attiecīgo jomu Amerikas Savienotajās valstīs. Uh, Eiropas eh, Savienībā. Mūsu mērķis ir saglabāt novatorismu Eiropā, un ja mēs to vēlamies izdarīt, tad finanšu instrumentiem jābūt vieglāk izmantojamiem un to administrēšanai jābūt vienkāršākai. Un vēl tādi papildus jautājumi kurus gribu teikt par savu tekstu. Tātad bija desmit grozījumi, vēlos izteikt pateicību Iļanai Ivanovai, tāpat arī Jurganam Kroķismanam par grozījumiem. Es, nu, man nav tā, ka es būtiski nepiekrīstu grozījumos paustajiem. Es esmu gatavs pieņemt visus ierosinātos grozījumus. Es pats arī esmu ierosinājis divus grozījumus pēc mūsu pēdējās diskusijas par šo jautājumu, un mani paša grozījumi ir tādi, ar kuru palīdzību es gribu garantēt to, ka nākotnē uh, inovācijas tiek koncentrētas uz lietotāju un sabiedrības vajadzībām, respektīvi pētniecība, kas balstīta uz inovācijām, tai būtu jābūt vairāk tādai, kas vērsta uz pieprasījumu un pakalpojumiem. Mums ir jāgarantē, lai lietotājiem, lai patērētājiem, lai viņiem ir tiesības un priekšrocības, kuras, protams, mums ir jāievēro. Uh, Savā otrajā atzinumā es eh, runāju par finansējumu pētniecībai un izpētējumu, un Švāba kungs eh, savā darba kārtības punktā teica, ka tikai divas Eiropas Savienības valstis ir veltījušas, Sviedri, tātad Zviedrija un Somija ir veltījušas vairāk nekā 3% no IKP pētniecībai un izpēt, pētniecībai un attīstībai. Savukārt lielākā daļa Eiropas Savienības valstus izdod mazāk nekā IKP, 1% no IKP šiem mērķiem. Tas ir ļoti būtiski, jo finansējums ir ārkārtīgi svarīgs. Finansējums ir tas, kas sekmē arī e, darba vietu radīšanu. 3 5% mērķis, kas tika izvirzīts Barcelonā, tas ir uh, arī, protams, uh, Eiropas 2020 uh, stratēģijā ietverts. Un liels paldies pagaidām par doto vārdu. Paldies, Repokungs, par ļoti rūpīgu un ļoti informētu darbu. Tagad uh, Gribētu precizēt, kurš vēlas izteikties. Švāba kungs, laikam, izteikties Ivanovas kundzes vārdā. Kreutzmans ir uz vietas. Uh, uh Rulārs kundze, vai jūs runāsiet? Uh, Rulārs kundze, vai jūs runāsiet? Skaidrs. Kurš runās pirmais? Lūdzu, Kreutzmana kungs. Un nu, tātad. Uh, Liels paldies, priekšsādātāji. Es uh, vēlēšos ļoti, es runāšu ļoti īsi. Referents jau teica, ka lielākā daļa grozījumu ir akceptējami un uh, labi. Tomēr mums būtu jāmēģina uh, attīstīt iekšējo tirgu, kad mēs runājam par inovācijām. Un tieši e, tāpēc e, šeit ir viens no būtiskajiem faktoriem Eiropas patentu tiesības. E, mēs tādējādi varētu ietaupīt uzņēmējiem ļoti daudz naudas, ja mums izdotos Eiropā rādīt vienotu patentu. Man gribējās to pieminēt Un mums ir nepieciešama arī vienota patentu tiesas sistēma. No otras puses, um, Eiropas, Eiropai būtu jādod signāls, ka um, mēs uh, atbalstam galvenās um, nu, uzņēmējas nu, nozars. Kad mēs runājam par zaļo biotehnoloģiju, Uh, par to joprojām notiek diskusija, mēs joprojām runājam par nanotehnoloģijām, un tas uh, ir apzināti. Mēs redzam, kādus riskus un briesmas rada šīs tehnoloģijas. Es gribēju uzsvērt, ka arī pētniecībā vienmēr ir jādomā par to, lai pētniecībā tiktu noteikti augsti standarti un tie neradītu riskus. No otras puses, es gribēju teikt, ka Nesen mēs runājam par vēja enerģiju un Fraunhofera, eh, Fraunhoferas institūtu, un uh, diskusija bija par to, ka tad, ja nanotehnoloģijas, nanotehnoloģijas tiek izmantots autoindustrijā, tad uh, ir iespējams uh, iegūt saules enerģiju un pārvērst to auto, automašīnām izmantojumu enerģijai. Uh, šeit tas būtu milzīgs progress. Tas man ļoti interesētu, un, tas, un šīm būtiskajām tehnoloģijām būtu strateģiska nozīme. Švāba kungs, lūdzu, Rulers kundze, lūdzu. Uh, Man ir vēl jāizsaka viens papildinājums. Es aizmirsu iesniegt grozījumu, bet priekšpusdienā mēs runājam par standartizāciju, un es domāju, ka inovācija jomā tā ir vēl daudz svarīgāka nekā viss pārējais. Es to aizmirsu. Varbūt ir iespējams vēl kādu pusteikumu tur iekļaut. Es tiešām muļķīgā kārtā to aizmirsu, bet kopumā es atbalstu šo ziņojumu un uzskatu, ka tas ir ļoti izdevies. Well, sure... Es esmu pārliecināts, ka šeit uh, varētu mēs runāt par mm, uh, mutisku grozīm. Tad uh, rītdien mēs to varētu pabeigt. Švāba kungs, vai jūs esat gatavs izteikties? Jā, liels paldies priekšsādātāji no sākuma. Man ir jā, jāatvainojās savam kolēģim. Uh, um, Uh, Ivanovas kundze šodien ir pie Bulgārijā, bet uh, viņa teica, ka šī esot bijis ļoti laba sa sadarbība. Otrakārt, jūs tikko norādījāt, ka jūs runājāt par atsevišķu valstu pētniecības un attīstības izdevumiem. Es nezinu, vai jūs esat reģē, redzējuši rezolūciju par e ES 2020, kur ir skaidri un gaiši ierakstīts, ka mēs joprojām vēlamies sasniegt šo 3% uh, mērķi Bet mēs negribam to sasniegt, to ierakstot papīrā, bet eh, gan konkrēti nacionālā līmenī skatoties, kā jūs jau pieminējāt Zviedriju, vai šis mērķis tiek sasniegts nacionālā līmenī un vai tas eh, tiek realizēts Eiropas līmenī. Uh, ir pierādījies, ka tās valstis, kas nav pavirzījušās tik tālu kā Somija un Zviedrija, sacīja, ka viņi varbūt investēs mazāk, bet Zviedrija un Somija tad uh, ar Zviedriju investēs vairāk. Nē, tā tas nevarētu būt. Uh, Šeit uh, es vēlējos pieminēt arī trīs Ivanovas kundzes iesniegtos grozījumus. Savā pirmajā punktā jūs, um, pirmajā grozījumā jūs runājāt par uh, to, ka ir jāuzsver iekšējā tirgus pareiza funkcionēšana. Un, um, Eh, to, ka šeit um, eh, MVU varētu būt viens no virzītājiem spēkiem. Tie principā ir grozījumi, kurus es varu atbalstīt, un ir vēl viens uh, grozījuma priekšlikums, proti numur 9, par kur es vēlējos uh, runāt. Uh, te es vēlējos uzsvērt, ka, protams, tirgum ir um, milzīga loma attiecībā uz šo uh, atzīš, uh, inovāciju uh, atzīšanu. Lielas paldies! Thank you very much. Jā, liels paldies! Un tagad Habeleco kungs, kas pārstāv komisiju, un kurš atbild par inovāciju politiku, par jaunām politiku, vai jūs vēlaties izteikties par eh, šo ziņojumu un varbūt eh, sniegt ieskatu savos uzskatos un kuru, ko tad mēs varētu iekļaut rezumējumā. Paldies priekšsēdētājiem par doto vārdu. Es varu izteikties pavisam, pavisam īsi jo visi aspekti, kas ir pacelti šajā ziņojumā, ļoti lielā mērā atbilst komisijas nostājām. Esmu pateicīgs par šādu atbalstu, ko jūs esat izrādījuši. Tas mums ļauj izvirzīt vai, vai iz, noteikti nosprast tādus ļoti vērienīgus mērķus darba masarā un pieņemtajai 2020 stratēģijai. Lielas paldies! Un tad, Repo kungs, vai jūs vēlaties kaut ko sacīt? Mēs balsosim desmitos par jūsu ziņojumu, pulksten desmitos rītdien. Un varbūt, ka jūs vēlaties kaut ko sacīt vēl šobrīd. Lielas paldies par informāciju, atgriezisko saiti. Nu, ko? Es domāju, ka sniegto informāciju no kolēģis mēs varēsim inkorporēt rītdien un viss sacīties man ir pieņemams. Paldies! Lielas paldies. Um, man ir jautājums uh, jums par pēdējo grozījumu, numur 10. Jūs runājat par finansējumu pētniecībai un attīstībai, un, kā es zinu, tad uh, dalībvalstīm būtu jāizdod vairāk nekā 3% no IKP. Es domāju, ka runa ir par kopējiem izdevumiem, ne tikai publisko, bet arī, nu, tad privāto finansējumu. Es domāju, ka par, no abiem avotiem šī procentu rādītājs jāies, jāiegūst, bet jūs runājat it kā, ka tas ir tikai valsts finansējums un jāpalielina, teiksim, publi, sabiedriskā, piedošana privātā sektora izdevumi šai nozarei. Tad, tad varbūt jums būtu nepieciešams pārbaudīt skaitliskos datus līdz rītdienai. Good. Well, um... Labi, nu tad uh, nobeigsim diskusiju par šo jautājumu. Darbu turpināsim rītdien, un kolēģiem, kas atrodas šajā sēžu zālē, vēlos atgādināt, mēs citiem nosūtīsim ēpastu, ka vai jūs būtu tik laipni un raudzieties, lai jūsu balsošanas kārtas karīts būtu līdzi. Mēs daudzus lēmumus liksim uz balsošanu, darbu atsāksim rītdien pulksnes deviņos. Lielas paldies par jūsu ieguldījumiem šodien. Paldies!